Good afternoon, colleagues. Um, welcome to the committee meeting. Uh... Kolēģi, sveicu jūs sanāksmē. Priekšsēdētāja paziņojums sākumā. Tulkojums horvātu, maltiešu un gēļu valodā šodien diemžēl nav pieejams. Un pirms pārējiem pie koordinātoru rekomendācijām gribētu tikai norādīt, ka, kā jūs redzat, EASO izstāde ir mūsu telpā, telpā mm, izstādīta. Ceturtajā punktā mums ir darba kārtības punkts saistībā ar EASO, tur mēs uzklausīsim prezentāciju no Nīdermullera kunga, un tam paralēli šeit mums ir arī vizuāli uzskatas līdzīgi, bet jebkurā gadījumā tas ir, lai atzīmētu EASO 5, 5. gada dienu un gribētu pateikties ASO kolēģiem, kas ir uh, nodrošinājuši šo izstādi. Paldies jums visiem, nu, tas tie ir tā skaidrojums, lai jūs saprast, kādēļ bildes zālē šodien izstādīts. Tālāk. Koordinātoru rekomendāciju apstiprinājuši atbilstoši 205. punktam. Referentu izvirzīšanu. Pirmkārt, vienkāršotā procedūra. Uh, 50. pāns, priekšsādātājs jautājuma automatizētā datu apmaiņa saistībā ar DNS datiem Dānijā. Un nākamais automātiskā datu apmaiņa par daktiloskopiskiem datiem Dānijā attiecībā uz um, vienošanos par operatīvo un strateģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu esam iecēluši Gabrielas kundzi un uh, Atzinumu jomā Makovējas kundze no ECR ir nominēta iecelt kā referente jautājumā mobilizācija ārkārtas maržai 2017. gadam dosie numurs 2016-2118 budžeta komiteja. Gribētu jautāt, vai komitejā varat apstiprināt šādus priekšlikumus koordinatoriem? Uh, Ja nav iebildumi, tad tie ir apstiprināti. Un aicinātu kolēģi šodien atcerēties paņemt līdz balsošanas kartes. Balsojums bez 26. paredzēts. So we move now to point three. Trešais punkts. Viedokļu apmaiņa ar Gils de Kerkhoff, kas ir Eiropas Savienības pretterorismu koordinators cīņā ar terorismu un saistībā ar nesen notikušajiem uzbrukumiem dalībvalstīs. valstīs. Kolēģi, jūs varbūt atcerēsieties, ka 31. augustā Libe komitejā notika debats ar padomes prezidentūru valsti un komisiju par šiem nesen notikušiem uzbrukumiem, un toreiz es jums norādīju, ka Kerkova kungs diemžēl nevarēja piedalīties sanāksmē, bet ka es pārliecināšos, ka tiklīdz viņam būs tāda iespēja, viņš pie mums ieradīsies, visi piekrita šai idejai, tādēļ man ir liels prieks šodien sveikt mūsu vidū Kerkova kungu, un uzklausīsim jaunāko informāciju par esošo situāciju drošības jomā un jautāsim viņam lietas, kas jājautā un kas jā, ir svarīgas. Kurš pēdējās reizes, kad viņš ieradās mūsu komitejā, ir bijuši uzklausīšanas arī drošības komisāram. Es domāju, ka Kirkova kungs noteikti arī stāstīs par to, kā sadarbosies ar jauno komisāru drošības jomā un kā tas ietekmēs koordināciju šajā jomā. Tad, nu, uzreiz arī došu vārdu Kerkova kungam, un pēc tam uzsāksim diskusijas, būs iespēja izteikties deputātiem. Lūdzu, Kerkova kungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties jūsu sanāksmē. Atvainojos, ka man neizdevās piedalīties jūsu pirmajā diskusijā, kas bija vasaras beigās. Sākumā runāšu par to, kādas mācības varam gūt no nesenajiem uzbrukumiem vai plānotajiem uzbrukum, uzbrukumiem un kādi ir izaicinājumi, kas ir jārisina, balsoties ar šo, uz šo gūto mācību. Mani aicināja septembra sākumā uzstāties uh, uh, Francijas vēstnieku priekšā, pie, ierados arī ārlietu un iekšlietu ministrijās, un ir pilnīgi skaidrs, ka pēdējo 20 gadu laikā risks nav bijis tik augsts, un daudzās dalību valstīs risks šobrīd ir ļoti augstā līmenī. Tas ir saistīts ar šai apdraudējuma dažādo raksturu. Ja izpētam pēdējā nedēļa, pēdējās nedēļās plānoto uzbrukumu taktiku, redzam vismaz sešas svarīgas iezīmes. Pirmkārt, ļoti plašais profilu klāsts um, uzbrucējiem. No vienas puses ir šīs tīkla grupas, kas ir uh, džihādisti no Rakas, Tur ir konkrēti Daeša uh, tātad uzbrukumu uh, plānošanas vienība, un lai arī viņu vadība ir gājis bojā, uzbrukuma plānošana turpinās. Otrā ir um, reāli uh, šie uzbrucēji, kas uh, gūst vai nu iedvesmu vai iedvesmojas no viņiem. Šeit kā vienu piemēru var minēt Rašīdu Kasim no Francijas, kas lielāko daļu vasaras uh, pavadīja ne tikai uh, tātad um, mudināt citus, bet arī pašam veikt uzbrukumus pret uh, um, drošības spēkiem Francijā. Citi cilvēki, kas ir varbūt nav tieši saistīti ar dāžu, bet vienkārši iedvesmojas no propagandas. Trešā kategorija. Tie lielākoties ir garīgi slimi cilvēki, vai cilvēki, kas um, personiski vēlas veikt ko nozīmīgu, it kā, vai vienkārši mēģina atdarināt to, ko redēju, redzējuši sev apkārt. Otrakārt ir um, jāsaka, diemžēl, um, interneta centrālā loma ir jāuzsver ne tikai saistībā ar ideoloģijas izplatīšanu, bet lai arī uh, izmantotu deep web vai kodēšanas ierīces šo uzbrukumu veikšanai. Treškārt, tas varbūt nav ļoti plaši izplatīts fenomens, bet ir kāda lieta, kas jāatzīst - migrācijas plūsma izmantošana, lai infiltrētu, iesūtītu cīnītājus Eiropas Savienībā, un bieži vien tiek izmantoti viltoti dokumenti, kas izman, iz, iegūti caur krimināliem tīkliem. Ceturtā iezīme, visticamāk, vissvarīgākā ir ciešā saikne starp terorismu un noziedzību Eiropola ir identificējusi, es varbūt uh, neminēšu konkrētos ciparus, tur par simtiem jārunā, uh, tos noziedzniekus, kam bija vai nu krimināla pagātne, vai arī teroristi izmantoja noziedzību, lai uh, finansētu savus pasākumus, tātad cilvēku piesaistēji, um, finansējumam ieročiem un tā tālāk. Un tam ir četru veidu sekas. Pirmkārt, ir ļoti grūti atklāt pirmos agrīnos radikalizācijas uh, signālus, jo, ja ir noziedznieki, tad tie visticamāk un parasti nerīkojas tādā veidā, kā mēs gaidām to no džihādistiem. Otrā iezīme ir radikalizācijas ātrums, tas, cik tas ātri uh, pārvēršas par vardarbību. Nu, šis process ir krietni straujāks nekā kādreiz. Ceturtkārt, prasmju pārnese un izmantošana. Nu, piemēram, jūs dzīvojat vidē, kur zināt ļaudis, kas var atrast vainu ieročus, ceļošanas dokumentus, viltotus dokumentus, tad tas palīdz jūsu darbībai un finansējums pēdējais elements. Pie, tās būtu četras, tātad iezīmes piektā iezīme. Ir pētīts modus operandi uh, uh, uzbru, tātad uzbrukumu veids, um, bija uzbrukumi Bataklānā, Briselē, bet tajā pašā laikā ir arī citi spontānāki uzbrukumi, kad tiek vienkārši izmantots nazis kā ierocis vai automašīna vai tā tālāk. Bet šķiet, ka viņi vēršas pret, nu, tādiem parastākiem ikdienas mērķiem, ne vairs uh, simboliskus uzbrukums, uzbrukums veids, kā tas kādreiz bija. Un uh, nākamais veids ir uzbrukumi ārvalstu turistiem musulmaņu valstīs. Tas ir, lai uh, kaitētu turismam, jo Ēģiptē, Tunisijā, Turcijā turisms ir ļoti būtisks ek um, ekonomikas elements. Nu, re, tādi būtu šie seši svarīgākie aspekti, kurus gribēju minēt uzklausot uh, starptautisko mm, sabiedrību, saprotam, ka ir vēl pieci bažas radoši elementi. Pirmkārt, mums ir bažas par to, ka Daesh pakāpeniski soli pa solim var pāriet un izmantot arī citus darbības veidus. Uh, auto bumbas, auto, auto, spridzekļa automašīnās varētu būt viens veids. Mēs um, mums pastāv bažas, ka varētu tikt izmantot šādi ieroči un arī ķīmiskie ieroči. Otra tipa bažas. Tas nav nekas jauns, bet tas ir ļoti smags jautājums. Uh, personas, kas tiek uh, atpakaļ nosūtītas. Tātad cīnītāji, um, kas atgriezīsies Eiropā tad, kad kalifāts sabruks. Nevis vai, bet kad. Kā tiksim galā ar šiem simtiem uh, Um, vai tūkstošiem uh, ārvalstu kaujinieku, kas varbūt gribēs doties uz citiem karstiem punktiem. Lībija, protams, ir viena vieta, ir citas vietas, kur viņi var um, tātad slēpties kādu laiku, bet kādā brīdī viņi atgriezīsies mājās. Mums būs uh, jācīnās ar augstiem šādiem uh, cilvēku apjopiem, un arī tas, ka tā tad ir dažādas, dažādi profili. Cilvēks cīnījās uz frontes līnijas, cilvēki, kas varbūt um, plāno fonā un arī šo, šo cīnītāju sievas un bērni. Mēs zinām, ka tur nu, uz fronts līnijas ir dzimuši vairāk nekā 500 bērni. Treškārt ir jārunā par Sīrijas bēgļu diasporas maz aizsargātību. Esam redzējuši vairākās dalībvalstīs, Vācijā, piemēram, ir organizācijas, kas jau tagad rekrutē cilvēkus um, bēgļu nometnēs. Un tā nav nekāda sakritība, jo, jo lielākā mērā viņi vēlēs kompromitēt um, bēgļu situāciju, jo lielākā mērā tas uh, veicinās islamofobiju un arī radikalizāciju. Lībiju ir uh, ļoti būtiska um, teritorija, tur Daesh ir ļoti klātesošs, un um, pastāv bažas, ka um, Lībija varētu kļūt par šādu atspērienu punktu Daesh, un tā varētu būt vieta, kur tiktu plānot Eiropa, Eiropā uzbrukumi. Un tālāk ļoti liela kļūda būtu aizmirst um, Al-Qaidu vai Džabat al-Nusru. Ir arī Džabat al-Sham. Uh, Un jāsaka, ka tās ir tās uh, sākotnējās Al-Qaida organizācijas primārās. Šo, vispirms tās primāri cīnās pret Asadu, tomēr tajā pašā laikā tam ir arī spēja vērsties pret rietumiem un lielā mērā jādomā arī par aviācijas drošību. Pavisam tā īsi sakot, tās ir tās svarīgākās um, mācības, ko varam gūt no uzbrukumiem, kas notikuši. Kāda ir mūsu reakcija? Sākumā varbūt teikšu, ka Bri no Briseles ir uh, labas ziņas. Tie ir tādā ziņā, ka dažādās institūcijas nu krietni labāk mobilizējas, ir gatavas un cīnās ar šiem dažādiem izaicinājumiem. Uh, Komisijas prezidenta lēmums iecelt komisāru, kas būtu atbildīgs par drošību, ir ļoti labas ziņas. Tas noteikti būs efektīvs pasākums. Ir bijuši arī nesen divi komisijas paziņojumi. Viens ir saistībā ar uh, profilaks, otrs ar uh, drošību, tīri mēģinot uh, piepildīt ar saturu šo kon koncepciju drošības savienību. Es domāju, ka tas noteikti nāks par labu mūsu darbam un uh, lielā mērā veicinās Eiropas Savienības darbu un nodrošinās iekšējos drošības aspektus. No nu, otras puses, augstā komisāre, viņas darbs ir krietnī um, apņemties pātrināt pret terorisma partnerības, kas ir ar valstīm uh, uh, vidusjūras reģionā, un gan mēs, gan arī ārējās darbības dienas pēdējo nedēļu laikā ir smagi strādājis, lai šīm valstīm palīdzētu. Uh, Pavisam nesen bijām Ēģiptē, Jordānijā, Libānā, protams, arī Tunisijā, Alžīrijā, lai sniegtu šīm valstīm atbalstu un risinātu līdzīgas problēmas tur. Un arī Eiropadome, protams, noteikti būsiet uh, informēti par Bratislavas neformālas sanāksmes rezultātiem, un prezidents Tusks ir ļoti apņēmies uh, Uh, saglabāt pret terorismu augstu um, um, darba kārtībā un būsiet redzējuši valstu valdību vadītāju priekšlikumu uh, drīz panākt vērā ņemamu procesu. Šis um, Brise, uh, Bratislavas uh, process attiec uz jaunu datu bāžu veidošanu, informācijas apmaiņu un citiem pasākumiem arī ra pretradikalizācijas jomā. Un, nu, pirms pārējiem pie jautājumiem, pavisam īsi varbūt gribētu runāt par izaicinājumiem. Izaicinājumi ir daudz, bet gribētu runāt par pieciem svarīgākajiem. Pirmkārt, informācijas apkopošana, inform dalīšanās ar informāciju, informācijas apmaiņa un analīze. Šeit darba mums būs daudz. Pirmkārt jārunā par divām jaunajām datubāzēm, ko komisija piedāvā veidot. Es tā cil attiecībā uz cilvēkiem, kas ierodas uh, um, Eiropas Savienībā bezvīzas un ieceļošanas izceļošanas sistēma. Tur būs padomas juridiskā dienesta lēmums, uh, priekšlikums par to vienoties, un šie um, divi elementi būs patiešām ļoti svarīgi, lai savilktu kopā visus punktiņus. Otra lieta - tas ir pasākums, ko mums uh, uzticējusi veikt Eiropa padome, un tas ir vērtēt um, dalības līmeni, to, kādā uh, Uh, vērā Eiropas Savienības dalībvalsts izmanto esošās datu plāzes. Šeit šajā jautājumā man jāsaka, ka visas dalībvalsts ir panākušas vērā ņemam progresu pēdējo mēnešu laikā. Nu, neesam vēl nonākuši līdz procesa rezultātam. Dažādās datubāzes nevienmēr pilnībā atspoguļo tendences, kādas tās ir redzamas reālajā dzīvē, bet tajā pašā laikā mums arī jāuz, jāsaka, ka dalībvalstu dalība un institūciju dalība ir lielā mērā uh, uzlabojusies. Tagad visas dalībvalstis ir pievienojušās CNR tīklam. Tas nu ir kļuvis par konfidenciālu pasākumu. Vairumā dalībvalstu ir izveidot arī valstu kontaktpunkti saistībā ar uh, Uh, interneta uh, šī references vienību, arī tātad attiecībā uz ceļotājiem dati krietni, krietni labāk tiek reģistrēti. Tālāk SIS, tas ir visefektīvākais uh, instruments, kas mums šobrīd ir, lai apmainītos ar izlūkošanas datiem un tiesību sargājušo iestāžu datiem un brīdinājums uzraudzībai, kas ir 263. panta brīdinājums. Uh, Tā ir Intel informācija pārsvarā, un arī tur esam uh, par 400% no 2004. līdz 16. gadam pavairojuši brīdinājumu uh, skaitu. Nu, ir uh, vairāk nekā 9000 brīdinājumu, un tas ir visai iespaidīgi. Tik tālu par datubāzēm. Tālāk, um, svarīgākais dosē nākamajās nedēļās, cik saprotu, jūs komiteja arī piedalās šajā pasākumā, ir nodrošināt uh, pilnīgu sadarbspēju starp datu bāzēm. Tas, manuprāt, ir tas uh, svarīgākais darbs, kas mums priekšā, ja vēlamies uh, savēl kopā visus punktus. Nebūs viegli, bet šis jautājums ir jārisina ar atvērtu pieejumu prātu. Es ļoti labi apzinos datu aizsardzības ierobežojumus un arī šo vienu no zelta likumiem datu aizsardzības jomā, kas ir tātad princips ierobežot informāciju balstoties uz mērķi. Tātad jūs datus izmantojat tikai tiem mērķiem, kā, kuriem tie sākumā tika ievākti, bet ja vēlamies savu kopā visus punktus, ja vēlamies, lai robežsardze varētu strādāt efektīvi un šajā milzīgajā migrantu plūsmā atklāt tos, kuri ir uh, reāli patvērumu meklētāji, nelegālie migrā, migranti vai džihādisti, tad mums ir nepieciešama pieeja gan biometriskiem datiem, gan arī papildus informācija. Un to mēs varam paveikt uh, privātums pēc uh, dizaina, tātad pēc uh, pieejas. Um, tas nekaitē datu aizsardzībai, bet es aicinātu šim jautājumam pieiet atvērtā veidā. Komisija ir izveidojusi augstu līmeņu darba grupu, kas nu ir tikusies jau divas reizes. Esmu pilnībā pārliecināts, ka mēs noteikti uh, nonāksim pie ļoti ambicioza priekšlikuma līdz nākamā gada jūnijam. Trešais aspekts kas visticamāk varbūt ir pat tas lielākais izaicinājums, ir Eiropas Savienības līmenī izveidot tādu kā tiltu starp to, ko ir izveidojis Eiropols, kas ir Eiropas, Eiropola pretterorisma centrs, kurš līdz šim brīdim darbojas ļoti veiksmīgi, un no otras puses platformu, ko varētu izmantot pretterorisma grupa, drošības dienesti, un ko tie ir izveidojuši. Šis nebūs viegls uzdevums, jo ir daudz ierobežojumu, daudz šķēršļu. Uh, izlūkošana, piemēram, ir dalī, dalībvalstu kompetences jautājums, tas ir ārpus Eiropas Savienības satvara, bet, manuprāt, ir jārod kāda veida mehānismus, lai nodrošinātu, ka arī šeit varam pietiecīgi savēl kopā visus punktus un elementus. Un nobeigumā ir divi aspekti saistībā ar datu uh, apmaiņu. Pirmkārt, kodēšana. Dažas no dalībvalstīm vēlētos, lai uh, komisija pētītu, ko var darīt šajā mm, šifrēšanas, kodēšanas jomā, lai Intel tiesību sargājušām iestādēm būtu nodrošināta pieeja arī šifrētajām ziņām. Tajā pašā laikā neapdraudot sistēmas drošību nodrošināt augstu līmeņu šifrēšanu. Treškārt, digitālie pierādījumi. Komisija pie šī jautājuma sākusi jau ir strādāt. Komisāri Jūrova ļoti aktīvi domā un skatās, kā varam pātrināt pieeju digitālajiem pierādījumiem, uh, um, kas ir arī tiek glabāti mākonī, ASV reizēm, un, ja ir nepieciešama viegla, vienkāršota tieša pieeja šiem datiem, lai nebūtu jāizmanto lēnas un apgrūtināšanas procedūras. Tie būtu tie svarīgākie izaicinājumi turpmākajām nedēļām. Otra lieta. Un tieši tādēļ komisijas nesenais paziņojums ir ļoti labas ziņas. Mums lielā mērā ir jāiegulda profilaktiskos pasākumus. Uh, Eiropas skait, Eiropiešu skaits, kas dodas uz Sīriju, ir krities, jo mūsdienās Sīrijā ir ļoti grūti nonākt, bet ir tagad cilvēki, kas paši ir sasmēlušies šīs idejas, kas nav sūtīti no turienes. Un tādēļ mums ir jāstrādā internetā, IT fórumā, ko komisija ir veidojusi, tā ir tā īstā vieta, pie kā strādāt, bet līdz šī gada beigām. Ir plānota vēl otra sanāksme ar internetu uzņēmiem, un jāsaka, es patiešām daudz ko no viņiem sagaidu ātrums, eh, kādā tiek izņemts nelegālais saturs, un uh, viena diena automātiskajai izņemšanai, kā arī atba tātad atbalsta iesaistīšana, atbalsts, ko uzņēmumi var piedāvāt pilsoniskajai sabiedrībai, lai ļautu izveidot um, šādu atbild, atbildīgu internetu. Important aspect which hasn't been developed so Otra nopietna lieta, ko varbūt neesam tik ļoti attīstījuši līdz šai baltajai dienai, bet tas ir komisijas paziņojumā, kā varam racionalizēt uh, vardarbīgu ekstrēmismu ar dažādu vardarbības apkarošanas programmu palīdzību izglītības jomā, jaunatnes jomā, darba tirgus piekļuves jomā, sporta jomā un tā tālāk. Es domāju, ka te ir daudz ko, uh, varam daudz ko izdarīt. Protams, te nav tikai pretterorismu mērķi, kas jāīsteno, bet uh, uh tas ir ļoti saistīts ar preventīvo aspektu un tad rehabilitācija. Es jau pieminēju uh, šeit komitejā, mēs neesam pietiekami progresīvi šajā laukā. Ja vēlamies instrumentu kasti dažādām politikām, lai um, apkarotu šo kaujinieku sagatavošanu, mums ir nepieciešama attiecīga justīcijas uh, schēma, alternatīva uh, vajāšanai, alternatīva ielikšanai cietumā. Uh, runājot par robežu sāradzi, nu, par to es zinātu vairāk nekā es, Frontex, viltoto dokumentu apkarošana, sistemātiskās pārbaudas uz robežām. Es tiešām gaida Schengens robežu kodeksā pēc iespējas ātrāku noslēgšanu. Šai likumdošanai jātop pieņemtai, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un uh, tad uh, uh, runājot par ārējām attiecībām. Ja būs jautājumi, tad noteikti es labprāt pastāstīšu sīkāk, bet drīzāk sagaidīsim jautājumus. Labi, es domāju, ka būs tāda detalizēta jautājuma, turpina priekšsēdētājs. Tā arī darīsim. Barbara, pirmā runātā, lūdzu. Kolēģi, ja jūs varat uh, iekļauties divās minūtēs, uzdodot jautājumus, jo visi man šeit pieteikušies runāt. Barbara, lūdzu. Paldies. Kolēģim par prezentāciju. Tā bija ļoti konkrēta un visaptveroša. Protams, mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par terorismu apkarošanu, bet tā ir kļuvusi par tādu svarīgu pavadošu aspektu arī mūsu ikdienā. Un um, tas, kas man šeit šķiet uh, vissvarīgākais, ir ātra datu apmaiņa. Būtu ļoti labi, ja kopīgiem spēkiem te varētu pātrināt esošās procedūras, īpaši tad, kad eh, ir eh, uzbrukuma draudz. Es zinu, ka dalībvalstīs pastāv problēma izmantojot datus. Bet varbūt te var izmantot eh, dažādus avotus. Jūs teicāt, ka te. Uh, Mums rīcībā ir dažādi instrumenti. Ko jūs domājat dažādiem instrumentiem, lai izmantotu šos datus? Vai jūs varētu to precizēt? Nesaprotu, ja slepeni dienesti nevēlas eh, dalīties datiem kādā dalībvalstī, tad rodas grūtības, bet um, varbūt tieši pie datu apmaiņas varat piestrādāt ja mēs šeit eh, te varētu panākt ar ļoti konkrēts uzlabojums. Paldies! Nākam runāt ar Birgita. Paldies, paldies, un man jāatvainojas, ka es nedaudz eh, nokavēju sanāksmes sākumu. Man ir daži ļoti konkrēti jautājumi. Vispirms eh, vēlos precizēt, runājot par datu apmaiņu un informācijas apmaiņu. Uh, tad es pieņemu, ka šī apmaiņa nenotiek uh, ne, nejaušā uh, veidā izlases kārtā, bet gan runa ir par ļoti konkrētu informāciju, kur jāapmainās. Es domāju, ka mēs te esam diezgan pavirzējušies uz priekšu. Tad man interesē arī apdraudējuma kritēriji, kas pastāv katrā dalībvalstī, un vai tie ir salīdzināmi, vai te būtu vēl lietas jāuzlabo. Tad ārvalstu kaujinieki. Kādus uh, maršrutus viņi izmanto, lai nonāktu Eiropā? Es uh, domāju, kā viņus nesūta uh, gumijas uh, laivās uh, pāri jūrai, viņi var iet bojā droši vien, uh, viņam ir paredzēti citi maršruti, uh, lai viņus nogādātu Eiropas kontinentā. Un uh, nākamais jautājums, jūs pieminējāt sadarbību ar uh, spēlētājiem uz vietas, ar pašvaldībām, municipalitātēm. Uh, terorismu apkarošanas jomā. Man šķiet, ka praktiski visi uzbrucēji uh, pirms uzbrukuma veikšanas kādu laiku dzīvojoši Eiropā. Viņi nav uh, migranti, viņi šeit ir dzīvojuši un radikalizējušies. Līdz ar to ārkārtīgi svarīgi veikt šo preventīvo darbību sadarbojoties ar pašvaldībām spēlētājiem uz vietas. Bet man šķiet, ka mēs tagad daudz vairāk naudas tērējam robežsardzi, datu apmaiņai, robežu slēgšanai, bet mēs esam daudz rezervētāki dalību valstīs. Tur, kur īstenībā vajadzētu arī veikt visaktīvāko preventīvo darbību. Kā jūs to skatāt? Un varbūt jums ir arī aktuāla informācija par šo tēmu. Paldies, Birgita. Pirms uh, sakt vārdā nākamā uh, runātāja. Nākamais kolēģis uh, vēl nav ieradies. Un man jāpiemin, ka Kerhovs kungs uh, dosies prom pēc eh, šīs sanāksmes. Un eh, es vēlos eh, tagad pateikties mūsu kolēģim no Lielbritānijas, kam drīz mūs jāatstām. Un viņš tiešām Lībai komitejā darbojas ārkārtīgi ilgi ar panākumiem un žēl mm, viņu zaudēt šādā veidā. Viņš turpinās darbu Lordu palātā Lielbritānijas parlamentā. Un, eh, jūs vienmēr esat bijis pro-eiropeisks Timotīs un zinu, ka tāds arī paliksiet. Paldies jums! Un tagad, eh, tagad eh, varat uzdot jūsu jautājumu. Paldies priekšsēdētāji. Nu, pēdējā funkcija komitē būs balsot, jo šī ir svarīgākā lieta. Uh, Tagad uh, balsošana paredzēta diezgan vēlu uh, šodien, bet nu nekas. Uh, paldies jums par lepniem vārdiem. Tagad jautājumi. Pirms tātad, jautājumiem. Esmu bijis parlamentā 17 gadus, esmu te strādājis un man ir šī pieredze un es ceru, vismaz cerēju, ka ar laiku mūsu darbiem jāuzlabojas. Un e, tagad deviņu gadu laikā es esmu regulāri ticies ar mūsu šodienas viesi. Un, e, es domāju, ka viņa kompetences un viņa funkcijas šo deviņu gadu laikā ir e, kļuvušas nozīmīgākas. Un šie deviņi gadi amatā mums visiem bija ārkārtīgi svarīgi un ļoti noderīgi arī Eiropas pilsoņu aizsardzība un drošība. Divi jautājumi man tagad uzdodami. Pirmkārt, Jūsu darbs ļoti svarīgs. Koordinators pret terorismu aktivitātēm. Bet eh, koordinatoram kā tādam nav likumdošanas varas. Un es domāju, ka ar šo komiteju un ar šo parlamentu mums eh, vajadzētu apliecināt eh, viņa proti koordinatora lomu pret terorismu aktivitātēm. Viss, ko viņš dara, ir ārkārtīgi nopietni un svarīgi. Un es vēlos jautāt, kā CTC koordinēs uh, aktivitātes ar nesen izveidoto Eiropola pret terorisma uh, centru CTC. Un uh, man prieks, ka e, Sērs Julians Kings, jauns drošības komisārs, ir Brits. Un, uh, Un es vēlos uh, uzdot viņam to pašu jautājumu. Uh, varbūt jūs jau tagad varat teikt, ko, kā jūs skatāt šo turpmāko sadarbību ar Sēru Džulianu Kingu šai komisijā. Un noslēgumā man šeit komitē bija lielisks laiks lielākoties, un priekšsādātājs jums taisnība. Es uh, nevarētu paveikt tik labu darbu šeit, ja man uh, nebūtu iespējas eh, sadarboties diezgan plašā politiskā spektrā visām grupām, visu grupu pārstāvjiem, jo es domāju, ka mēs te visi strādājam, lai uzlabotu situāciju Eiropā, un es ceru, ka šī komiteja uzturēs pārstāvību tādā pašā līmenī arī turpmāk. Paldies, Cecēlija Malmstrēm, lūdzu tagad. Cecilija Vikstrēma. Es uh, došu vārdu kolēģi Sofijai. Paldies, atvainojiet par uh, apjukumu. Un paldies uh, Dekerhova kungam par prezentāciju. Sākšu ar komentāru. Papildinot Timotija teikto. Uh, Man prieks, ka tika izveidots jauns portfēlis Eiropas komisijā, jo man šķiet, ka šī ir īstā vieta jaunām normatīvām iniciatīvām, un um, es vienmēr esmu atbalstījusi jūsu darbu. Jūsu pozīcija gan ir tāda jautra, var teikt, jo jums uh, nav šis pārskata atbildības, jums arī nav likumdošanas eh, pilnvaru. Un vēl es būtu nedaudz provokatīva. Mani sarūktina nedaudz. Tas katru reizi tiekoties, eh, jūs diezgan paredzamā veidā aicināt eh, piešķirt vairāk kompetenču, ievākt vairāk informācijas, jūs sūdzaties, ka datu aizsardzības iestādes ierobežo jūsu aktivitātes, jūsu funkcijas. Uh, Mm, cilvēki, kas runā par pretterorismu, tiesiskumu, demokrātiju, varbūt eh, viņiem vajadzētu vairāk respektēt demokrātiskumu, tiesiskumu un cilvēku tiesības. Un man šķiet, ka cilvēku tiesības eh, vispār šeit netiek eh, respektētas. Tas kaut kā ir diezgan nelīdzsvaroti. Un tad komisārs Kings viņa uzklausīšanas laikā daudz runāja par īstenošanu. Un, Šis akcents bija pareizs, man šķiet. Un tiek pieņemts viens likums pēc otra šajā palātā, bet eh, kad runa ir par īstenošanu, progresa, tikpat labi kā nav. Man ir divi specifiski jautājumi. Vispirms ESPNR eh, e direktīva. Es šo pašu jautājumu uzdevu komisijai un esmu saņēmis atbildi, kur mēs eh, esam. Uh, Uh, īstenošanu, par īstenošanu runājot uh, uh, par pasažieru datu reģistru direktīvu. Mēs izjūtam spiedienu, beigu beigas sākt arī īstenošanas procesu un datu apmaiņa informācijas apmaiņa dalību valstu starpā. Mēs visi arī šeit izjūtam spiedienu, bet mēs vairāk runājam par tehniskām lietām, sastarpējo savietojamību, sistēmu savietojamību. Komisija ir daudz darba grupu, kas ar to nodarbojas. Mēs redzu interesantas, bet arī satraucošas iniciatīvas, kur runa ir par vienu lielu datu bāzi, ko sauc par kopīgu datu repozitāriju ar vienotas meklēšanas interfeisu, biometriskiem rādītājiem, bet eh, runa nav par demokrātisko kontroli, tiesisko kontroli, caurskatāmību, piekļuvi dokumentiem, tā tālāk. Tas nozīmē, jūs vēlaties izveidot tādu mega datubāzi bez uh, pārbaudēm, bez kontrolas iespējām. Esiet uzmanīgi šeit. Paldies, Jan Albrechts. Paldies. Paldies arī Dekerhov kungam par viņa brīfingu, par uh, ieskatu. Es paturpināšu Sofijas Infeldes teikto par īstenošanu. Jūs nozīmē dalībvalstis Dažreiz es jautāju pats sev, ko tad jūs īsti koordinējat? Jo dalībvalstis parlaments un komisija vēlas vairāk koordinācijas. Bet jau, jau kopš uh, kādu laika tīsnībā tas nozīmē ne tikai vienkārši aicinām labāk koordinēt, bet arī konkrētus pasākumus. Un nu, tad rezultātā kāds tiek koordinēts, es tā jūtu. Uh, Man šķiet, ka visi tā kā vēlas vairāk koordinācijas, bet neviens netiek koordinēts. Un arī man šķiet, ka visi vēlas vairāk dalīties informāciju, bet neviens uh, faktiski nevēlas šo informāciju izlaist no rokām. Tā kā kaut kas ir uh, ļoti drīz jāmaina šai situācijā. Un varbūt nevajadzētu pieņemt aizvien jaunus pasākumus, bet īstenot to, kas mums jau ir. Lībē komitejā un uh, parlamenta plenārsēdē kopīgi padomie uh, 2014. gada aprīlī mēs izlēmām par um, Eiropas izmeklēšanas ordera direktīvu. Un bija trīs gadi dalību valstīm uh, ieviešanai. Un šī ieviešanai būtu uh, jābeidzas nākamā gada maijā, aptuveni, kā aptuveni pusgads paliek. Kur tad dalībvalstis ir šobrīd ar ceļā uz īstenošanu? Es neko neesmu dzirdējis ne no vienas dalībvalsts. Tas ir viens no centrāliem pasākumiem. Runa ir par informācijas apmaiņu savstarpējos atzīšanas pasākumi, izmeklēšanas pasākumi, labāka sadarbība policijas tieslietu iestādēs. Un es te vēlos redzēt progresu. Un tad, kas ir eh, lieliski un izcili, ir tas, kas jūs atzīstat uh, Eiropola iesniegtos eh, skaitļus, statistikas eh, skaitļus un to eh, kopsakaru ar līdz šim pastrādātiem noziegumiem. Bet es domāju, ka mums būtu nepieciešami dati par cilvēkiem, kas, kam nav kopsakara ar līdzinējiem noziegumiem. Uh, Mēs uh, tagad runājam par PNR direktīvu un 500 miljonu uh, vērto datu ievākšanu, bet uh, iespējams šie dati mums nemaz nebūs noderīgi. Tad mēs arī runājam par robežu sārdi, mm, bet ieceļošana, izceļošana attiecīgas pārbaudes uz robežām. Izmaksās var būt uh, dubulto summu Eiropolam. Iespējams, vajadzētu investēt vairāk uh, kopīgajās izmeklēšanas komandās, nevis um, robežu pārbaudēs um, izlases kārtām. Mm, izmeklēšanas komandām uz vietas ir daudz lielāka loma tieši preventīvi. Uh, bet viņam trūks līdzekļu. Iespējams, vajadzētu noteikt prioritātes nedaudz citādā veidā un visu neinvestēt šajā jaunajā robežu pārbaušu sistēmā, mm, bet eh, sadalīt to citādāk. Un um, pēdējais, uh, Julians Kings, mūsu drošības komisāra kandidāts, viņš runāja par uh, šifrēšanas uh, uh, iespējām, kas mums ir. Un viņš teica, ka šifru izmantošana varbūt nav pareizā atbilde, un es viņam piekrītu. Mēs uh, šobrīd izmantojam ārkārtīgi daudz informācijas. Uh, Un tagad es nezinu, vai problēma būtu piekļuva informācijai vai tas, ka trūkst personāla eh, šīs informācijas apkopošanai un eh, atšifrēšanai. Es domāju, ka šeit būtu nepieciešama, nepieciešama nedaudz citi fokusi. Paldies, eh, Pīters Nīdemērs. Paldies par jūsu prezentāciju, Kerhov kungs. Es izteikšos īsi. Jūs vairāk kārt pieminējāt, cik svarīga ir robežsardze un robežu uh, uzraudzīšana, un es tam pilnīgi piekrītu. No drošības skatu punkta tas ir uh, ārkārtīgi svarīgi. Bet mēs mazāk runājam par preventīvo pusi, un jūsu prezentācijā bija teikums, kas bija ļoti svarīgs. Jūs runājat par masīvām investīcijām prevencijā. Uh, ko tas nozīmē? un kā masīvie, šīs masīvās investīcijas var izpausties. Paldies, kolēģi. Es noslēdzu runātāju sarakstu. Jā, jūs esat sarakstā. Komis Džezek. Mr. Boney, Mrs. Voutmans, uh, Mrs. Kiengi and Mrs. Winberg. And that's it, okay? So that... Mm, tas noslēdz sarakstu. Anna, lūdzu. Kerhoff kungs, laipni lūdzam, jūs runājat par eh, modus operandi mainīšanu, pielāgošanu. Jūs runājāt eh, par mm, līdzekļiem, papildu līdzekļiem, ķīmisko eh, ieroču mm, izmantošanas apkarošanai. Šobrīd eh, ķīmisko eh, vielu, ķīmisko materiālu eh, pārveidošana, izman, izmantošana kā ieroču, ieroču veidā ir mm, diezgan pieejama. Man interesē, kā jūs vēlaties mm, to novērst. tad arī atomspēku stāciju drošība. Kā jūs plānojat to nodrošināt? Un tad migrācijas lietas un uh, migrācijas risks. Drošība, labi, robežsārdzi ir viena lieta, bet uh, uh drošība Eiropā. Mm, kas notiek ar uh, nepilngadīgiem migrantiem, kas pazūd jau pēc robežu šķērsošanas. Kas notiek uh, migrantu cilvēktiesību ievērošanu, drīzāk neievērošanu, kad viņi jau nonāk um, Eiropā? Bēgļu nometnēs Grieķijā, piemēram, šādi cilvēki kļūst ārkārtīgi ievainojami Tur mm, teroristu tīklim plašas mm, darbības iespējas, un tad PNR. PNR uzskatīja par mm, burvju nūjiņu, bet Sofija Intveld jau par to izteicās. Paskatieties, kas notika Nicām. Vai kāds uh, tur ir izanalizējis uh, pirkstu nospiedumus. Uh, Beirutā uh, nesen uh, pārtvēra 120 tonu bīstamā materiālu, bet um, mm, ja tas nebūtu Beirutam, bet uh, Francijā, to iespējams uh, nepamanītu tieši PNR noteikumu dēļ. Kā mēs plānojam iesaistīt mūsu musulmaņu kopienu cīņā pret radikalizāciju un ekstrēmu vardarbību? Paldies, Džezek kungs. Paldies. Jūs uh, uzsverat uh, informācijas apmaiņas lomu propagandējat tad plašākas aktivitātes šajā jomā. Varbūt jūs varat pastāstīt, uh, kā rēģē uzņēmumi, ja jūs aicināt uh, izņemt bīstamu materiālu mm, no interneta saitiem. Paldies, Radekungs! Paldies, uh, priekšsēdētāji, paldies, Kerhovkungs! Ja mēs redzam, ka. Kā notiek dažādi uzbrukumi policijai un iestādēm jāsagatavojas uh, uh, pilnīgi jaunam uzbrukumu tipam. Šis noziegums pastrādā dažreiz 15-gadīgie. Um, mēs baidāmies, ka migrants var izmantot uh, šādu noziegumu pastrādāšanai. Uh, Manā valstī, Bulgārijā, tiek kontrolētas Eiropas Savienības ārējās robežas, mēs veicam milzīgu darbu. Ko dara citas dalībvalstis šai ziņā? Vai jūs man piekristu, ka drošības spēkiem vajadzētu veikt bēgļu plūsmu uzraudzību, labāku uzraudzību, lai novērstu uh, potenciālus uzbrukumus. Es vēlos atsaukties uz ANO rezolūciju bēgļu uzraudzīšanai, lai novērstu teroru uzbrukumus. Vai es lidostas pietiekami aizsargātas, vai esmu gatavi novērst uh, teroraktus, uh, uh, kas vēl būtu jāizdara, varbūt nepieciešamas normatīvas iniciatīvas šī ziņā. Paldies! Thank you, Vala. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Un uh, sirsnīgs paldies arī Dekerhof kungam. Protams, mēs visi vērīgi klausāmies, ko jūs mums stāstāt. Mēs visi zinām, ka, kas pēdējā laikā noticis kaut nu kādā lielajās pilsētās. Uh, pagājušā nedēļas beigās eh, Beļģijā bija nemies, jo dažas mazāku pilsētu mēri uzdeva jautājumus. Jūs teicāt, ka mums ir bail, ka būs uzbrukumi mazajās pilsētās, tā viņa teica, un ka tad mazajām pilsētām nebūs līdzekļi, lai to novērstu. Ka, piemēram, tas ievilktos veselu stundu un vēl ilgāk pirms eh, speciālas vienības ierastošajās pilsētās. Uh, Dalībvalsts drošība, protams, kā atbildi par to ir atsevišķās dalībvalstīs. Gribētu jums uzdot jautājumu, kāda ir jūsu attieksme pret to. Jūs sākumā teicāt, ka Islāma valstī tagad ir cita pieeja, varbūt viņi izmanto arī ķīmiskus ieročus. Varbūt jums ir informācija par jauniem mērķiem, jaunām taktikām, kas varētu atrodot arī mazākas pilsētas. Un kāda jūsu attieksme pret to? Kāds ir jūsu ieteikums mazākām pilsētām? atsevišķos dalībvalstīs, lai tiktu galā šo problēmu. Kengi kundze, lūdzu. Paldies, paldies. Paldies, man būtu divi jautājumi, ko gribētu uzdot. Pirmkārt, saistībā ar nepilngadīgām personām bez uh, pavadības, vai ir kāda stratēģija, kā viņus aiz, aizstāvēt, uh, jo pastāv tomēr krimināla noziedznieku tīkli, bieži vien šie cilvēki pazūd un um, jāsaka, šī ir tiešām ļoti auglīga augsne arī tiem, kas vēlas uh, pēc tam apmācīt un izmantot šos cilvēkus uh, cilvēktiesniecībā. Vai pastāv arī saistības starp jūsu darbu un to, kas notiek uh, cilvēktiesniecības jomā un kādā veidā jūs to darāt? Otrakārt par um, integrāciju runājot, gribētu jautāt, vai ir politiskā griba strādāt šajā jomā. Cilvēki bieži vien um, paliek vieni paši, un tas zināmos gadījumos var izraisīt arī vardarbību. Vai ir vēlme strādāt ar šo jautājumu, vai ir zināšana šajā jomā? Paldies! Thank you very much. Um... Jā, liels paldies. Noslēgumā Lembergs kundze lūdzu. Tack, herr ordförande. Paldies, priekšsēdētāji. Sent. Men jag vill... Lielas paldies Kerhovkungam. Es uh, pasakos jums par jūsu darbiem. Un es tiešām ceru, ka varēsim kopīgiem spēkiem tos noslēgt. Svarīgi ir kontrolēt uh, Eh, situāciju attiecībā uz PNR, apzināties, kurš ierodas mūsu valstīs. Eh, es eh, pagājušā nedēļa Zviedrijā Malmo izskatīju situāciju. Un praktiski šī pilsēta, kas dega visu laiku, jo tur tiek dedzinātas automašīnas, uh, Mm, mm, situācija arī kaimiņu pilsētās nav gluži droša. Mm, tagad Kerhova kungs Jūs teicāt, ka maz ticami, ka tomēr pastāv šie saiknes starp migrantiem un terorismu, bet vai jūs tiešām uz to uzstājat? ka nav šī saikne starp uh, migrantiem un teroristiem. Uh, tomēr mēs redzam, ka ierodas šie cilvēki un tad notiek uh, terorakti Beļģijā, Tunisijā un citās valstīs. Un runājot par uzbrukumiem, nu, to ir aizvien vairāk uh, dažādās valstīs un situācija ir tāda, kas. Um, pieprasa steidzams pasākums. Jā, ir ļoti liela interese par šo jautājumu, bet būtiski ir, ko nozīmē koordinācijas starp dalībvalstīm. Jo šeit ir augās, kāda ir īstenošana, proti, ko tieši nozīmē koordinācija un ko komisija šai ziņā darīs. Jā, ja jūs varbūt varētu apkopot jautājumus. Protams, tam ir vajadzīgs laiks, jo jautājumu ir ļoti daudz, lai sniegtu atbildes. Jā, liels paldies par šiem jautājumiem. Varbūt es tik, sākšu to, ko jūs tikko kā pieminējāt. Pirmkārt, gribētu izteikt augstu novērtējumu ko esat veikuši šeit, šajā komitejā. Un uh, ar interesi esmu nācis daudzam uzklausīšanām, mēģinās atbildēt jūs jautājumiem. Un uh, jūs tiešām esat veikuši izcilu darbu, tīpaši par PNR dokumentiem. Manu pozīciju par to lēmumu pieņēma valdību vadītāji. Un uh, kad tas tika radīts, Es apzinājos, kādu šā, šim amatam būs sarežģījumi, jo šeit nav, tā nav izpildvaras funkcija, bet vienīgais veids, kādā veidā strādāt, ir veidot eh, uzticību dalību valstīs un eh, pamanāt to, lai institūcijas eh, darbotos kopā un virzītos uz priekšu. Ne jau man jāvērtē to, kas ir panākt šajos deviņos gados. Esmu saņēmis eh, pilnu atbalstu no dalībvalstu puses, bet es domāju, ka šajā posmā Eiropas Savienības darbībā valstu eh, vadītāji mēģina arī piedalīties šajā uzticības veidošanā soli pa solim. Protams, tas nav arī vienkārši apvienot eh, un dažādas uh, darba grupas, proti izmeklētājus, diplomātus, eh, iestādes, visus apvienot kopā. Protams, tas arī saizinās pats par sevi laukā, kas ir samērā jauns Eiropai. Bieži vien te ir atsauce uz FBI. Eh, e Jā, un uh, šeit eh, tā, tā strādā federāla valstu, federālā valstī, bet mēs neesam federāla valsts. Mums ir dalība valstu politikas. Un ir jāveido pietiekama uzticība aģentūra. Esmu tiešām dziļi iespēja par to, kas esam sasnieguši pēdējos gados. Ja jūs man jautātu, kur mēs būsim šodien pirms uh, pieciem gadiem, uh, Bet eh, šeit tiešām ir ievērojami tas, ko jūs esat sasnieguši likumdošanas darbā. Bet es tomēr palieku tās ļoti jūtīgs jautājumu lokus, un esmu pārliecināts, ka nākamajās mēnešos, un tā arī komisijas vadība saka, ka tās prasmes, ko parādīja Žuljāns Kings, un uh, arī, protams, ir jāsaka, ka 85% no Eiropas pilsoņiem uzskata, ka drošības jautājumos Eiropas Savienībā spēlē lielāku lomu. Un mēs grasāmies veidot šīs kapacitātes. Protams, ka priekšstādām Junkar kungam un Tuska kungam ir noteikts vēstījums, ja mēs vēlamies uh, saglabāt šo Eiropas Savienības uzticamību, tad mums ir jārīkos, jārīkos ātri, tāda man pārliecība. Protams, ka tas būs uh, sarežģīti. Uh, Infrēdas kundze saglabāt šo atbildību. Protams, kā mums kā demokrātiskai valstu kopienai pilnībā jānodrošina cilvēku tiesību ievērošana. Es arī gadu savu mūžu esmu pavadījis strādājot tieši šajā jomā. Un uh, valstīm ir jānodrošina likuma spēks un uh, cilvēku tiesības daudz vairāk ir jāiegūda izglītībā, integrācijā. Ja mēs to nedarīsim, tad, eh, protams, eh, mēs piedzīvosim ļoti lielu islamofobiju Eiropā. Es patiešām augstu vērtīju komisijas lēmumu pieņemt, eh, izveidot posteni drošības komisāram Eiropas komisijā, komisārs Avram Apolšādu nepieciešama atziņas, bet šeit ir jā, jāpieno kopā dažādas viedokļus, dažādus aspektus. Tieslietu ģenerāla direktorāts, bet arī par to strādā arī kultūras komisārs, izglītības komisārs, visiem šiem komisariātiem ir jāpiedalās šajā darbā. Strādājam cieši kopā, kā jau teicu, Žuljāna Kingam, un es ceru, ka šis komisāram, viņam ir jāizveido šīs eh, eksperta zināšanas, lai nebūtu jādibina šāds vairāk nevajadzētu atsevišķu posteni, koordinātoru posteni. Šeit bija vairāk jautājumu par um, ieviešanu, par uh, ieviešanas procesu Jā, šeit nav pilnīgi aktuāla informācija. Un uh, eh, attiecībos PNR, uh, eh, es nezinu, cik tieši tālu esmu pavirzījušies priekšā, uh, uz priekšu šajā jautājumā, bet pēc iespējas vairāk sniegšu jums atbildi uz šo jautājumu. Kā nodrošināt to, ka dalībvalstis vairāk dalās ar informāciju? Man Roma ir bijusi pārliecināt dalībvalstis un notiek kādi likumdošanas šķēršļi, kā tehniski šķēršļi ir, lai to panāktu kādēļ šajā um, sistēmā Eiropola, Interpola netiek ievadīt vairāk informācijas. Iespējams, ka noteiktā posmā mums vajadzēs nodrošināt tādu likumisku ceļu, kā nodrošināt labāku informācijas apmaiņu, un tā ir arī komisijas loma, bet uh, pašreizajā um, posmā ir jānodrošināt tikt veikts uh, būtisks progress. Redz, ka kolēģis, kas uzdev šo jautājumu, jau ir aizgājis. Varat uzpaust tās pašas bāžas par, par šifrēšanas jautājumu. Bet, lai nodrošinātu arī privātumu, mēs, protams, visi esam nobežījušies par privātumu jautājumu, par uh, intelektuālajiem uh, autortiesībām. Uh, Bet šeit ir jādod risinājums, jautājums e, e, e, ir uzdots un komisarām ir uzdots atbildēt šo jautājumu. Domāju, ka savā uzstāšanās es pieminēju arī to, ka daļa valstīm ir jānodrošina rehabilitācijas, programma, rehabilitācijas programmas, piemēram, Francijā. Tādas ir, bet pirmkārt gribētu teikt, ka um, ir jābūt tādam katrā reģionā. Domāju, ka daudzas valstis tām jau ir efektīvas rehabilitācijas programmas par radikalizācijām cietumos. Mēs pieminējām arī jau savienojumu sasaisti starp noziedzību un terorismu. Domāju, ka arī šajā jomā mums varētu sniegt lielu palīdzību - integrācija un izglītība. Es ļoti atbalstu un bieži vien jau esmu pieminējis ideju, kā šos mēs varētu šeit apvienot un tiešām palīdzēt veidot sasaisti starp jauniem cilvēkiem Eiropā un vienu miljonu arām, kas ir ieceļojuši. Un mēs vēlamies uzsākt arī islāma studijas universitātē. Esam to uzsākuši. Protams, es piekrītu, ka tam ir jābūt, bet tas, protams, arī izmaksā un par to jāturpina diskutēt. Jautājums par internetu. Eiropolā ir uh, šī interneta speciālā darba vienība, un mēs vēlamies spērt vēl soli tālāk. Ne tikai šeit atsaukties uz uh, likumdošanas prasību, bet arī vēlamies, lai internetu uzņēmumi paši veiktu savu darbu. Googles uh, šajā darbā uh, jau strādā un nav sistēma, eh, kur Googles eh, sūtītās alternatīvas vēstījumus. Mm, un eh, ir notiek arī dialogs arī ar uzņēmumiem, lai paraudzītos, kā padarīt šo darbu no tāda atsevišķa, no atsevišķa jautājuma risināšanas uz tādu sistēmu, sistēmētisku darbu. Par migrāciju. mums ir eh, jāakceptē, kā migrācijas plūsma. Jā, ir jāizmanto, bet daži cīnītāji, kas atgriežas mājās, mēs redzējām, ka uzbrukumi Briselē un Parīzē, un mēs nesen redzējām, ka cilvēki Vācijā izmanto tieši tās pašas piekājienus un notiek tāda paša darbība un varbūt arī šāda slēptā migrācijas plūsma. Tas ir vērojams. Ko mēs varam darīt mazajām pilsētām? Es domāju, ka izmeklēšanas vienības jūs droši vien zināt, ka mēs atbalstām programmu atlas, kur izmeklēšanas vienības apvienot. Es domāju, ka tā ir ļoti laba un efektīva sadarbība. Uh, esmu aicinājusi komisiju sniegtam naudu. Mēs esam pieņēmuši likumdošanas ietvaru. Ir jāveic izpēte kopā, kā mazās pilsētas var izstrādāt atbilstošu politiku. Domāju, ka ir jāmācās vienam no otra, jāapmanas ar pieredzi. Domāju, ka daudz kas notiek arī pilsētu līmenī kas meklē vislabākos risinājumus. Siben rīcības plāns. Jā, par šiem ķemiskajiem ieročiem. Es domāju, ka tas patiešām ir uh, jautājums, pie kā jāstrādā ar izmeklēšanas vienībām, un šis, tas pamatojas Sīrijā un Irākā, un Daesh ir lietojis šādu veidu ieročus. Ir jāraukās uz to netiesu, ka tas notiks, bet es teicu, ka ir informācija, ko vajadzētu uztvert ļoti nopietni. Mums vajadzētu būt sagatavotiem, lai to risinātu. Par kopējiem kritērijiem, kāda ievadīta datus, datu bāzēs, mēs pašlaik strādājam, ir šodien atcerēsieties, kā Nīderlandes prezidentūras laikā padomu pieņēma ceļa karti šajā jautājumā. Un dalībvalstis vēlas šeit ievies kopīgi kritērijus, eh, kā ievadīt eh, informāciju arī Eiropas sistēmā. Tas viss balstās uz eh, pieredzi šajā jautājuma lokā. Well, I think I, I, I covered some of them. I, I may have missed. Jā, tiešām bija daudz jautājumu. Jā, es apzinos, ka vēl bija daudz jautājumi. Gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienība ieteica. Par PNR bija vēl jautājums par uh, PNR ieviešanu. Domāju, ka varbūt labāk ir pat rakstiskā formā. Kolēģi, Mēs esam jau pārsnieguši laiku, un ir arī mums vēl liela punkta jāizrunā. Ja ir vēl kaut kādi jautājumi, uz ko vēl netika sniegt atbildi, vai jūs varētu, ir tīpaši par PNR jautājumu, de Kerhova kungs sniegs atbildi rakstiski. Vai tas ir par reglamentu? Es uzdevu jautājumu par šo lielo datu bāzi. Nedzirdēju atbildi un domāju, ka tas ir dīvaini, ka PNR direktīva, kas bija izšķiroša direktīva, būtiska direktīva, jūs sešus uh, mēnešus pēc balsojuma nevarat pateikt, kāda ir situācija ar ieviešanu. Es vienkārši esmu šokēta par to. Jā. Labāk būtu, ja mēs saņemtu rakstisku atbildi par PNR ieviešanu. Jā, šis jautājums tika uzdots. Uh, to varat uzdot komisāram, un koordinators, jā, šeit ir par eh, jautājums arī par eh, ieviešanas situāciju. Un, zināt, paldies, ka atsūtīsiet rakstisku atbildi. Ja kolēģiem citiem ir bijis vēl jautājumi, uz kuriem netiks sniegt atbildes, tad lūdzu pasakiet, var, tos, mēs varam saņemt rakstisku atbildi. Tas parāda, cik ļoti deputāti ir nobažījušies eh, par ieviešanas jautājumu dalību valstīs. Žīl, tas patiešām ir svarīgi mums mēs varbūt netik daudz šeit izdodam tiešām likumus, bet mēs tiešām vēlamies redzēt, kas notiek tad ar, šo, ar šiem likumdošanas aktiem. Sirsnīgs paldies, ka atnācāt pie mums šodien, un jūs redzat, ka deputāti patiešām ir ļoti interesēti. Sirsnīgs paldies, ka veltījāt uh, laiku, un uh, lūdzu nāciet pie mums atkal, varbūt arī par citiem likumdošanas aktiem, par citiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies, kolēģi, jums par jautājumiem un atvainojos, ka tie jautājumi bija tik daudz. So, colleagues, we now, um, point... Kolēģi, pārējiem pie nākamā ceturtā punkta darba kārtībā EASA patvēruma aģentūra. Saistītais atzinums vairāk kolēģi nebija šeit iepriekšējā reizē, es jau it kā minēju, ka šeit ir ļoti uh, Uh, gara bijusi prezentācija no Pītera par šo ziņojumu. Šobrīd svinam arī EASO, tātad patvēruma biroja piecus gadus, tādēļ mums ir uh, telpā iz, izstādīta arī izstāde fotoattēli. Uh, uzklausīsim Nīdermūlera kunga ziņojumu, bet, nu, jebkurā gadījumā liels paldies EASA par visu šo informāciju, ko viņi mums šodien piedāvās. Par ziņojumu runājot, ziņojuma projekts par kopējās Eiropas patvērums sistēmas pārskatīšanu. Par to ir plānotas diskusijas. varbūt nerunāšu ievadā pārāk ilgi, jo, ja kurā gadījumā jau iepriekšējā jautājumā nedaudz aizkavējāmies, tādēļ šobrīd um, došu vārdu Pīteram, lūkšu mūs iepazīstināt ar prezentāciju un pēc tam dosim vārdu ānu referentiem pāriem. Lūdzu, Pīter. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu pienesumu darbā. Paldies komisijai par priekšlikumu un sniegto atbalstu, kā arī paldies padomēji par mūsu sadarbību, kas turpinājusies. Man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu, kā reiz šajā dienā, kad ir gada diena, tiek svinēta un pāraudzīties arī uz attēliem. Attēli ļoti labi arī ilustrē uh, EASO sasniegumus. Bēgļu krīze parādījusi, ka dalībvalstu uh, patvērumu sistēmām jāstops ar spiedienu. Redzam, ka vienā dalībvalsts vairāk nekā citas, bet visas kopumā sastops ar izaicinājumiem. Eiropas Savienībai kopā ir jārēģē uz mūsdienas izaicinājumiem un jāpalīdz dalībvalstīm šajā smagajā brīdī. Eiropas Savienībai pirmkārt ir jānodrošina konverģence un jāievieš kopīga Eiropas patvēruma sistēma. Ir jāīsteno starptautiskās un ES tiesības un jānodrošina operatīvie standarti patvēruma sistēmā, tādējādi, lai sniegtu gan uh, operatīvu, gan tehnisku palīdzību dalībvalstīm. Un ir arī jāpārliecinās, ka dalībvalsts izpilda savus pienākumus atbilstoši Eiropas Savienības kopīgai patvērumu sistēmai. Tā ir jā, tām ir jāspēj palīdzēt un jāīsteno e, kopīgā Eiropas patvēruma politika dalību valstīs. Eiropas patvēruma atbalsta birojs ir um, šo centienu krustugunīs. Ļoti pozitīvi vērtēja komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir stiprināt EASO darbu varu pievienoties um, viņu apņēmībai, palīdzēt uh, aģentūrai cīnīties ar kopīgiem izaicinājumiem patvērma jomā. Tā kā laika nav daudz, varbūt runāšu par cetra, četrām galvenajām uh, jomām šajā ziņojuma projektā. Pirmkārt, e padarīt EASO par pilntiesīgu Eiropas aģentūru, kas sadarbotos ar dalību valstīm, bet tajā pašā laikā garantētu tās neatkarību Tas bija viens uh, no mērķiem, ko skatīju iekļau savā ziņojumā. Pilntiesīga aģentūra ar stiprinātu tehnisko kapacitāti, operatīvo kapacitāti. Tas ir nepieciešams, un tam noteikti būs seks arī budžeta jomā. Tam būs nepieciešama papildus gan finanšu, gan arī cilvēku resursi. Aģentūras stiprinātā loma tiks atspoguļota arī kontrolas un uzraudzības kontekstā, ko veiks Eiropas parlaments gan uh, um, savā ikdienas darbībās, gan arī tajā, ka parlaments uh, atbalsta izpildu direktoru iecelšanu. Otrakārt, šajā ziņojumā ir mēģināts stiprināt sadarbību ar NVO un starptautiskajām organizācijām, kā piemēram UNHCR. Esmu pilnībā pārliecināts, ka balstoties uz uh, šo iestāžu pieredzes un zināšanām, uh, tas noteikti palīdzēs un nāks par labu gan aģentūras darbam, gan arī dalībvalstīm un Eiropas Savienībai kopumā. Tādējādi NVO var nodrošināt pievienoto vērtību, ar to papildinot aģentūras darbības. Treškārt, šajā ziņojuma projektā tiek runāts par patvērumu meklētāju pamatiesību īstenošanu. Tam ir pievērsta īpaša uzmanība. Es a, plānoju ieviest sūdzību mehānismu, kas ļautu patvēru meklētājiem iesniegt a, sūdzības par uh, personāla darbībām, kas pēc tam tiek izskatītas no pa aģentūras pamatiesību um, amatpersonas puses. Aģentūrai ļo, jāuzņemas ļoti svarīga loma kopējās Eiropas patvērumu politikas īstenošanā un īstenošanā. Mēs piedāvājam trīs līmeņu sistēmu. Pirmkārt, jā, ir tātad jāveic vispārīgs izvērtējums reizi piecos gados, un es aicinātu uh, vērtēt eh, reizi piecos gados visas dalību valsts, pilnīgi visos kopējās Eiropas patvērumu sistēmas aspektos. Šo izvērtējumu varētu skatīt arī kā profilaktisku pasākumu, jo ir iespējams atklāt kļūdas uh, tādā laicīgā veidā. Un šo izvērtējumu rezultātu sniegt arī ļoti skaidru kopainu par kopīgo uh, Eiropas uh, patvēruma sistēmas darbību kā tādu. Otrais līmenis izvērtējums, kas atspoguļo patvērumā jomā ikgada situāciju. Aģentūras uzdevums ir katru gadu sniegt informācijas analīzi par patvērumu situāciju Eiropā un dalību valstīs. Tik tālu, cik tas skar Eiropas Savienību, kā arī uh, īstenojot uh, kopējo Eiropas patvērumu sistēmu. Šāda analīze var norādīt uz tendencēm un mēģināt arī norādīt uz potenciāliem izmaiņām nākotnē. Balstoties šo analīzi var nākt klajā ar agrīnu brīdinājumu un tad uh, var nodrošināt to, ka dalībvalsts ir gatavas. Ikgada izvērtējums ņems, ņemtu vērā galvenos uh, atklātos elementus attiecībā uz informācijas analīzi un attiecīgi uh, noteiktu specifiskus jautājumus, tematiskus jautājumus, kas būtu jāmonitorē vai nu vienā vai vairākas dalībvalstīs, atkarībā no situācijas. Treškārt, ārkārtas situācijas, steidzamības situācijas. Šeit aģentūrai būs iespēja uzsākt monitoringa pasākumus, balstoties uz pašiniciatīvu vai arī pēc komisijas pieprasījuma. Un šāda veida uzraudzība monitorings notiks tikai īpašos gadījumos. Uh, kad kādā no dalībvalstīm radīsies ļoti nopietnas bāžas attiecībā uz dalībvalsts patvēruma sistēmas, jebkuru no aspektiem, kas uh, nodrošinās Eiropas kopējā patvēruma sistēma darbosies uh, pienācīgā veidā. Un, protams, ka ziņojumā ir krietni vēl vairāk priekšlikumu, vesela virkni ideju. Šobrīd gan paldies visiem par uzmanību. Nē, nepacietību gaidu jūs konstruktīvos priekšlikumus. Paldies! Thank you very much, Peter. It's very... Liels paldies, Pīter, ļoti visaptvaroša prezentācija. Domāju, ka tas ļaus iespēju deputātiem noturēt tiešām saturīgas debatas. Tad, nu, Kvēlijo kungs, lūdzu, uzsākam debatas. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu apsveikt um, EASA par piecu gadu gada dienu. Manuprāt, šī aģentūra ne tikai izpildīja savu lomu un savus pienākumus, bet mums viņiem ir jāsaka paldies, jāsaka, jā, esat jūs mums nepieciešami. Šobrīd tas ir pilnīgi skaidrs, ka jūsu aģentūras darbs ir būtiski svarīgs. Šobrīd mēs runājam arī par kompetencēm, par papildus resursiem un lielāku lomu nodrošinot kopīgu Eiropas patvērumu sistēmu. Es patiešām ceru, ka jaunā tiesiskā sistēma par to, uh, Uh, līdz likumdevēja drīz varēs panākt vienošanos, lai mums būtu Eiropas patvēruma atbalsta birojs, kas kļūtu par pilntiesīgu Eiropas patvēruma aģentūru. Nu, un man arī jums jāsaka priekšsēdētāja kungs. Es patiešām nedomāju, ka laika grafikiem vajadzētu attiek, uh, būt atkarīgiem no citiem instrumentiem šajā jomā. Uh, Bet tajā pašā laikā gribētu pateikties referentam Nīdermullera kungam par ziņojumu projektu, ko viņš šodien mums piedāvāja. Mūsu sanāksmes bija ļoti vērtīgas un ar nepacietību gaida mūsu tālāko sadarbību. Kas attiecas uz jaunajām aģentūras priekšlikumiem? Pirmkārt, nepieciešama tāda aģentūra, kas spētu uzraudzīt kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, kā jau to minēja Pīters tajā pašā laikā gan ievērojot valstu kompetences. Tas ir visai ļoti svarīgs un sensitīvs elements. Aģentūra nevar un arī neaizvietos dalību valstu patvēruma administrat administratīvās iestādes. Tajā pašā laikā mums jānodrošina, ka tās visas ievēro Eiropas likumus, noteikumus, un tām pieejamie resursi ir piet, pienācīgi nu, gan izaicinājumiem, ar ko sastopamies šobrīd, gan arī nākotnē. Uh, pretstatā Schengenai un jaunajam Schengens izvērtēšanas mehānismam, šī kompetence te ir jābūt uh, izdarāmai, paveicamai un jāveicina savstarpējā uzticamība. Tā nedrīkst radīt pārmērīgu slogu valstu administrācijām, tajā pašā laikā tā ir jāaktīvi jāpiedalās uh, arī dalībvalstīm un komisija jāuzņemas vadošā loma. Tā ir jā, jānodrošina ļoti precīzs izvērtējums un arī tūlītēji uh, um, tūlītēji rīcība pēc tam. Ir jābūt arī tālākām darbībām, follow-up un ir jābūt stimuliem um, izmantot tiesību aizsardzības līdzekļus. Un parlamenta kontroles um, kompetence noteikti ir jāgarantē. Priekšsēdētāji ir būtiski nodrošināt pēc iespējas plašāku konverģenci attiecībā uz patvērumu lēmumiem. Un to var nodrošināt izmantojot uh, labas valstu informācijas sistēmas un plašāku lomu piešķirot apmācībām. Ar nepacietību gaidu sadarbību gan ar, ar referentu, gan ēnu referentiem. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies vienoties par labu risinājumu pienācīgā laika periodā. Paldies! Paldies, Karlos! Cecīlija Vikstrom. Cecīlija, tev paldies par prezentāciju pagājušās nedēļas ģenerāla asamblējā. Paldies priekšsādātājiem. Ir ļoti labi, ka Eiropas institūcijas pirmo reizi vēsturē varēja izteikties. Tad man tas bija liels gods pārstāvēt mūs. Tas bija ļoti svarīgs notikums. Un daudz ko var teikt par uh, to, kas tur notika. Ja nu kādam būtu konkrēti jautājumi, tad lūdzu vērsieties pie manis. Sākumā paldies referentam Pīteram. Dārgais Pīter, paldies tev par labu paveikto darbu. Un gribētu arī es izmantot šo iespēju un apsveikt EASO um, piektajā dzimšanas dienā. Vēlu veiksmi nākotnē, un kā jau Karlos pilnīgi pareizi norādīja, tad EASO ir ļoti svarīgs elements, lai izveidotu patiesu Eiropas patvērumu politiku. Un šobrīd EASO mums ir nepieciešams vēl jau vairāk nekā iepriekš. Uh, Manuprāt, uh, referents ir ļoti labi pastrādājis. Varam pievienoties idejai, ka EASO patiešām ir jāstiprina, tai ir jābūt spēcīgai patvērama aģentūrai ar paplašinātu mandātu, stiprinātu mandātu. Un varu piekrist arī Pīteram, ka ir jābūt uh, ciešām saitēm gan ar NVO, gan ar UNHCR bet mums ir ļoti rūpīgi, tomēr uzmanīgi šeit jāstrādā, lai pārliecinātos, ka aģentūra ir un vēl aizvien paliek arī tiešām neatkarīga. Tas ir ļoti būtisks elements. Manuprāt, ir svarīgi, lai svarīgi būtiskākie elementi, kā piemēram dalībvalsts sistēma monitorings, tiktu garantēti, aizsargāti un stiprināti. Kā referente Dublinas regulā varu teikt, ka ir daudzi uzdevumi, par ko aģentūrai būs jānes atbildība. Uh, un tajā skaitā arī jaunā pārvietošanas sistēma. Bet, manuprāt, to šie priekšlikumi būs ļoti uzmanīgi jāizvērtē, tieši tāpat kā arī citi priekšlikumi, kas šobrīd tiek piedāvāti. Procedūra direktīva, kvalifikācija direktīva, uzņemšanas nosacījuma direktīva. Ir ļoti daudzas saignes starp šiem instrumentiem. Tādēļ, manuprāt, uh, viena lieta būtu varbūt um, nevirzīt uz priekšu katru no tiem atsevišķi, bet visus kopā. Parlaments uh, galu galā iepazīsts ar visiem šiem ziņojumiem, tie ir saistīti ar kopīgo um, patvērumu sistēmas reformu, mēs tos lasām kopumā kā pakotni. Un tajā skaitā ja tur ir arī EASO patvēruma organizācijas dosjē. Šī sistēma tiks labota vienreiz tajā brīdī, kad izlabosim visu sistēmu. Un, lai to paveiktu, mums visiem, kas strādā pie šī dosjē, būs jāvelta laiks, lai ļoti rūpīgi izvērtētu, pārdomātu un nākt klajā ar risinājumiem, piedāvātajām saiknēm un sasaistēm. Lai šobrīd mēs varētu noturēt padziļinātu diskusiju ar kolēģiem dažādās konstelācijās Es ļoti vēlētos izmantot šo iespēju un lūgt priekšlikumu, tātad lūgt uh, pagarināt uh, termiņu grozījumu iesniegšanai šim priekšlikumam, varbūt līdz novembra vidum, nu tikai par dažām nedēļām vairāk, jo mums tiešām būs nepieciešams papildus līdz diskusijām, koordinācijai starp dažādiem referentiem pie šīs reformas. Kopumā priekšlikumu ir ļoti daudz Un tas svarīgākais. Esam ļoti rūpīgi pārdomājuši visus priekšlikumus, grozījumu priekšlikumus, un ziņojums jau kā tāds bija ļoti, ļoti labs. Tā kā attiecībā uz citām kopējiem um, patvēruma sistēmas ziņojumiem um, mums ziņojumu nav, nu es nedomāju, ka pagarināt termiņu grozījumiem būs milzīga problēma. Uh, strādājam pie visiem šiem priekšlikumiem, tādēļ es nedomāju, ka sēdīs problēmas aicināt sekretariātu atzīmēt šo manu vēlmi un lūgumu, un tādēļ nodrošināsim papildus laiku darbam, un tas atspoguļos arī tātad dažādas noteikums, dažādas uh, um, saites un saiknes starp šiem priekšlikumiem. Paldies, Pīter, tev vēlreiz par lielisku paveikto darbu, un apsveicam EASO. Paldies! Šobrīd termiņš ir 11. oktobris bet ja referentam šķistu, ka šī tātad iebilduma nav, tad varētu to tiešām pārnest, pagarināt. Ēnu referents ECR, kungs, halo, lūdzu. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Niedermüller. Paldies, priekšsēdētāji. The ECR Paldies. ECR kopumā atbalsta šajā priekšlikumā nospraustos mērķus, kas ir sniegt gan tehnisko, gan operatīvo palīdzību dalību valstīm veicināt praktisko sadarbību, informācijas apmaiņu starp dalību valstīm, apmācīt personālu, kā arī uzraudzīt kopējās Eiropas patvērums sistēmas īstenošanu un arī uzņemšanas un patvērums sistēmu kapacitāti dalību valstīs. Īsumā varam atbalstīt pilnīgi visu, kas nesīs pievienoto vērtību dalību valstīm, kas tām ļaus cīnīties ar migrantu krīzi daži gan kritiski svarīgi elementi, uz kuriem gribētu norādīt šajā ziņojumā. Daudzos grozījumos referents uh, uzstāja uz nevalstisko organizāciju lomu. Mēs nevaram atbalstīt šādu pieeju, jo politiskā un ideoloģiskā neutralitāte šādām organizācijām bieži vien ir apšaubāma, un jebkurā gadījumā to nevar garantēt. Turklāt ECR būtu arī svarīgi, lai kompetence pieņemt reālus patvēruma lēmumus būtu dalība valstu kompetencē, kā tas ir noteikts arī komisijas priekšlikumā. Un tādēļ neatbalstām nekādas atsauces uz kopīgu pieteikumu izskatīšanu, ko veiktu dalībvalsts kopā ar patvērumu aģentūru. Protams, būtu ļoti jauki, ja visas dalībvalstis piemērotu identiskus sta standarts, identiskus kriterijus, lai izvairītos no tā, ka tiek meklēta um, tātad patvēruma meklētājiem pozitīvākā valsts, bet nu to nevar garantēt. Ir jāņem vērā un jāgarantē arī dalībvalstu intereses patvērumu procedūras laikā, jo īpaši brīžu, brīdī, kad patvērumu sistēmu izmanto ne tikai cilvēkam ir reāla vajadzība to darīt, bet arī tie, kam situācija ir atšķirīga un tādēļ lēmumu pieņemšanai ir jānotiek nacionālā līmenī, tajā pašā laikā, protams, uh, izpildot uh, konvencijas un citu tiesību aktu prasības. Liels jums vēlreiz paldies un ar nepacietību gaidu mums tālāko sadarbību ar referentu. Paldies! Uh, Liels paldies, es jau noslēdzu sarakstu, bet Anna Gomeša vēl vēlas izteikties labi, Anna, bet pavisam īsi Cecila. Uh, Eh, Cecilija varbūt eh, arī var izteikties īsi, jo, eh, kā es jau teicu, mums ir problēmas ar iekļaušanos laikā. Lūdzu. Jā, paldies. Atvainojiet, saka priekšsādātais. Neredzēju, ka pieteicāties Anna. Es vēlos atbalstīt Karlos Kaili, Kailjo un Ceciliju Vikstrēmu. Uh, Mums eh, ir jāvirzās uz priekšu. Zinu, ka daži cilvēki kritizēja ASO, vēlas stiprināt citas aģentūras, eh, kas eh, koncentrējas uz drošības lietām, nevis uz patvērumu politiku. Mēs pilnīgi noteikti esam pret to. Zaļo vārdā lūdzu kolēģiem un atvainot vēlreiz, ka, ka aizmirst par jums. Paldies, es Uh, vēlos atzinīgi vērtēt uh, Pītera Nidermaira ziņojumu, kas uh, uzsvēra EASO lomu un funkcijas, runājot par faktisku operatīvo un tehnisko palīdzību paaugstinātu izaicinājumu laikos dalību valstīs. Ar šo jauno priekšlikumu mums jānodrošina, ka attālināmies no īstermiņa reaktīvas politikas un koncentrējamies uz proaktīvāku pieju patvērumam, kas ir efektīva, ātra un palīdz novērst izaicinājums mums priekšā. Tāpēc mums jāpārliecina arī dalību valstis tajā, ka tos ir ārkārtīgi noderīgi un gan operatīvi, gan tehniskie uh, pasākumi ir jāpieņem. Un noslēgumā man ļoti patīk, ka Pēteris uh, Nīdermajers uh, izskatīja uh, arī kritiskos aspektus, kontrolas aspektus. Um, viņš ierosina sūdzību izskatīšanas mehānismu, konsultatīvo fórumu un pamatiesību um, um, pilnvarotā amata izveidošanu. Ļoti labi, ka viņam ir šie priekšlikumi. Mm, tad arī ESO pārskata atbildībai jābūt nodrošināta, ja aģentūra ir vairāk kompetenču, tai jānodrošina arī pārskata atbildība. Paldies Pēterim Nīdermēram un paldies priekšsēdētāji. Paldies arī jums. Un tagad Kjangie kundze. Paldies, es vēlos pateikties Pīteram. Uh, atgādināt, ka šovasar notika misija Maltā, kas bija ļoti svarīga. Nākamā diena laikā mēs uh, prezentēsim šo misiju, tās rezultātus. Paldies uh, visiem un īpaši Pēterim par darbu. Mēs redzam, cik svarīgs ir ASO darbs. Varējām par to pārliecināties uz vietas un šī globālā pieeja patvēruma sistēmai nozīmē patvērumu politiku ar EASO iestādi centrā. Un šādi mēs spēsim pārvaldīt migrācijas plūsmas. Paldies, uh, Cecīlija. Un uh, tagad eh, vai būtu kādi noslēdzoši komentāri? Jā, es uh, pavisam īsi vēlos pateikties visiem ainu referentiem. Es ceru, ka mums izdosies sagatavot pēc iespējas labākus ziņojumus, gaidām arī grozējumu priekšlikumus. Esmu aprunājušies ar sekretariātu par Cecīlijas priekšlikumu un, iespējams, varēsim vienoties nākamdien laikā. Paldies, paldies, Pīter! Es domāju, ka mēs esam labās rokās ar jums un visiem referentiem. Un, ko es varu teikt? Um, svinam ESO 5. gadu dienu un domāju, ka visi esam iesaistīti šajā darbā kaut kādā veidā. Es atceros trilogu ar Džīnu Lambertu. Daudzi kolēģi tur arī piedalījās, vai arī citās sarunu, citos sarunu posmos. Līdz ar to tas skar mūs visus. Un Es uh, gribētu dot vārdu arī komisijai, varbūt direktoram uh, bilst dažus vārdus. Viņš saka, jā, jā, drīkstu, protams. Paldies priekšsēdātājiem, paldies uh, referentam Pīteram Nīdermilleram par um, iespēju uh, būt šodien šeit palātā. Mēs to praktiski uzskatām par uh, otrām mājām, un uh, tagad mēs svinam ESO piekto gadu dienu, kas padara šo dienu vēl īpašāku. Es teiktu, ka kopš uh, uh, pagājušā gada septembra komisija nopietni sākusies skatīt hotspots uh, koncepciju, kur mums uh, tikpat labi kā nebija nekādas pieredzes, un mēnešu laikā un līdz uh, pat pārakstīšanai uh, uh, es Turcijas uh, kompromisa parakstīšanai martā. Mēs uh, uh, institūcijās esam paveikuši brīnumus, lai um, rēģētu, spēju rēģēt uz šo krīzi. Un es domāju, ka šie attēli dažreiz izskaidro situācija daudz labāk nekā es būtu varējis to izskaidrot eh, tūkstošu vārdiem. Um, milzīgs paldies par diešovu organizēšanu uh, šodien Libe komiteja. Es domāju, ka tas ir praktiski pašs izskaidrojums. Un uh, paldies uh, Pīteram Nidrmelaram par viņa priekšlikumu. Un mums ir nepieciešama aģentūra personāls resursi, izaugsmas iespējas, ja Eiropas aģentūra vēlas eh, rēģēt uz krīzi. Krīze nav īslaicīga, tā ir un tā paliks labu brīdi, un mums ir vajadzīgs labas kapacitātes, lai eh, pārvaldītu gan šī brīža krīzi, gan uh, eh, patvēruma un migrācijas lietas Eiropas Savienībā ilglaicīgi. Uh, Paldies referentam šai ziņā. Es domāju, ka mūsu uzskats sakrīt daudz, daudzējādi. Un eh, ļoti svarīgi iet vienā virzienā, runājot arī par grozījumiem. Augst novērtēju Liba komitejas pūliņas, eh, veicot koordinējošu darbu, runājot īpaši par resursiem. Mēs koordinēsim mūsu pārskatus, priekšlikumus, lai aģentūras loma kļūtu vēl izteiktākam. Milzīgs paldies par um, mūsu darbu atbalstīšanu referentam. Um, fokus uz uh, pamatiesībām. Es vēlos uzsvērt dažus aspektus. Un, uh, šī sūdzību izskatīšanas mehānismu iekļaušana ir uh, lieliska iespēja iestrādāt šeit uh, pamatiesību ievērošanu kā tādu, arī patvērumu politikā mm, mēs vienmēr domājam par pamatiesībām, pie katra, katras akī iniciatīvas. Vienmēr mēs cenšamies iekļaut kaut kādā veidā pamatiesību garantēšanu. Un ikviena atsauc uz pamatiesībām un klauzula šajā ziņā mums ir ārkārtīgi patīkama. Tad um, Pirms pāris mēnešiem, pirms septiņiem mēnešiem Libē komitejas izteicu uh, vēlmi stiprināt dialogu ar um, uh, pilsonisko sabiedrību, un uh, mēs tagad esam nozīmējuši kolēģi, kas ar to īpaši nodarbosies. Šeit mums ir daudz vairāk redzamības. Gan šogad, gan nākamgad mēs organizējam tikšanos ne tikai vienreiz gadā, bet Briselē un citur notiek semināri ar pilsoniskās sabiedrības līdzdalību. Pēdējais vārds. Mēs stiprinām sadarbību arī ar um, EASO uh, vadību, un um, mums notiek kopīgas sanāksmes uh, regulāri. Ka jau uh, varam uz to atsaukties arī jauno noteikumu ietvaros, tas arī visnotaļ apsveicami. Mm, tad arī būtu jāapstiprina laika grafiks turpmākiem notikumiem tam jānotiek pēc iespējas ātrāk, jo tas daudz ko var mainīt eh, Eiropas nākotnē. Lies paldies par to, ka uzaicinājāt eh, mūs un paldies par jāso iniciatīvu. Es skatos eh, referentu virzienā un būtu lieliski, ja jūs varētu atbildēt uz dažiem papildu jautājumiem. Es zinu, ka uh, mums nav laika, bet uh, tomēr būtu lieliski saņemt šīs atbildes no jums. Kā došu jums vārdu. Nu, paldies, priekšsādātāji, paldies par priekšlikumu, mm, tā iesniegšanu un paldies referentam par uzņemto tempu un uh, šo dinamisko pieju. Un mēs atzinīgi vērtējam to, ka referents piekrīt komisijas priekšlikumam daudzējādi, teiksim, uh, šis sūdzību skatīšanas mehānisms un uh, operatīva tehniskā palīdzība. Man uh, būtu sakami, sakams dažas lietas, uh, kuras būtu vērts ielūkoties sarunu gaitā. Apmācība, teiksim, attiecīgs elastīgums, uh, apmācības kritēriji un uh, nosacījumi uh, sadarbībā ar ASO, e protams, pati par sevi. Uh, tad eh, tiesas eh, iestādes, kā juridiski tās iesaistīt sadarbībā. Tad izpildirektora eh, ziņā mēs saprotam, ka referents vēlas piekrišanu no parlamentu un padomas puses. Man šķiet, tas atkāpjas nedaudz no kopējas nostājas, un mēs vēlētos paskatīties un nogadīt, kas notiks ar um, robežsardzes projektu pirms rēģēt šeit. Tad um, par izpildu direktoru nozīmēšanu mēs vēlētos ieskatīties šajā procedūrā, ieskatīties arī izpildu direktoru lomā, valdē un uh, sūdzību izskatīšanas mehānisms. Mēs redzam, ka tas jau ir iekļauts robežsardzes regulā, un tagad eh, mums jāskatās, kā to tikpat efektīvi iestrādāt un īstenot patvērumā likumdošanā. Paldies eh, komisijai, paldies eh, referentam, paldies viesiem, paldies arī EASO mm, direktoram un visiem, kas uh, ieradušies līdz 11. oktobrim var iesniegt grozējumus, un uh, uh, tad uh, referents mums paziņos par turpmākiem termiņiem. Iespējams, grozījuma iesniegšanas termiņu varat pagarināt, bet mēs to redzēsim. Jā, nu varbūt, ja pagarināt, tad vēl pāris nedēļu, pāris nedēļu būtu vajadzīgas. Un, jā, līdz 11. oktobrim Nav vairs daudz laika, bet eh, ja kaut kas tiks pagarināts, tad referents par to ziņos. Eh, piektais eh, punkts - lielo datu ziņojums. Referente šeit ir Āna Gomeša un šī ir pirmā viedokļa apmaiņa. Es uh, došu vārdu Anai Gomešu, lai viņa prezentē ziņojumu. Paldies! Paldies, Klod! Datu. Um, um, dominētām mm, ekonomikām um, mēs piedzīvojam praktiski jaunu rūpniecisko revolūciju, varētu teikt, vismaz eh, runājot ar ITRE komiteju, eh, veidojas tāds viedoklis. Ja atcerieties eh, rezolūcijas, kas pieņemtas nu, kaut vai šogad, tad sapratīsiet, cik svarīgi mums ir šie lielie dati, un uh, kā situācija var ietekmēt uh, kopīgo datu aizsardzības likumdošanu, lai, lai dati nozīmē uh, riskus, izaicinājumus, bet arī iespējas, runājot īpaši par pamatiesībām. Daudzi, daudzi cilvēki uzskata, ka lielie dati ir statistika vien, ka šie dati ir milzīgas datu bāzes teiksim, um, Silīcija ielējā par to bija runa mm, agrāk šogad, un man jāprecizē, tā nav tradicionālā statistika vai milzīgas datu bāzes. Mm, runa ir arī par mm, rūpniecisko datu bāžu īpašumtiesībām, jo uh, Tad visam apakšā ir individuālie dati, kas jāaizsargā. Pat ja individuālie dati ir anonimizēti, ņemot vērā to, ka dati progresīvi tiek uzkrāti, akumulēti datu bāzēs, un um, mēs bieži uh, veicam dažādu avotu datu korelēšanu. Uh, bieži datus var arī identificēt. Un te uh, stājas spēkā datu aizsardzības noteikumi, kas, uh, kas atkal liek satraukties par to, kā šī aizsardzība praksē darbojas, īpaši ASV. Un man patīk, ka ir šīs bažas Pagājušajā nedēļā es piedalījos seminārā, ko organizēja Vācu rūpniecības pārstāvji, tur bija BMW pārstāvji, un viņi runāja par datu apmaiņu ar apdrošināšanas kompānijām, jo datu apmaiņa nozīmētu to, ka šie dati vairs nebūtu anonīmi. Tā tad notiek uh, daudzas aktivitātes šobrīd, kas ir saistītas ar datu aizsardzību, datu anonimitāti. Un uh, uh, es domāju, ka patērētājiem ir tiesības uh, saprast, apzināties, kā viņu dati tiek izmantoti, uh, kad tie vairs nav anonīmi un kā kas, ko tas viņiem var nodarīt. Teiksim, dažāda veida mikročipi, mikročipu kartes, viedo ierīču izmantošana. Patērētāji bieži nesaprot, ko tas var nodarīt viņu privātumam. Es um, redzu daudzus aspektus, kā lielos datus izmantot produktīvi. Kā veidot politiku, kā uzlabot eh, administrācijas eh, caurskatāmību, bet tāpat eh, laikā lielo datu apstrādes procedūras var novest pie profilēšanas, un tas var nebūt savietojami ar pamatiesību aizsardzību. Tāpēc um, Mūsu ziņojumā mēs mēģinājām arī tāds poguļot. Un es ceru, ka kolēģi arī dos savu pienesumu, bet vajadzētu fokusēties tieši uz caurskatāmību pēc lielo datu ievākšanas, uh, attiecībā uz to izmantošanu un uh, apstrādi. Noteikti jāprecizē datu piekļuves. Uh, aspekti lietotājiem. Proti būtu nepieciešama skaidra, nepārprotama piekrišana datu ievākšanai un izmantošanai. Un, uh, te jābūt ļoti skaidrai uh, publiskai politikai. Uh, Un, ja, teiksim, dati tiek apstrādāti bez iepriekšēji saņemtas piekrišanas, tad jāpārliecinās, ka šie dati netiek ļaunprātīgi izmantot. Un tad arī nevajadzētu ļaut datus izmantot profilēšanai un diskriminēšanai. Tad arī tirgus analīze un reklāma ir eh, tādi datu uh, ievākšanas uh, avoti, kas bieži tiek izmantot, un jāskatās arī, lai tur nenotiktu diskriminācija. The... Jā, paldies. Diskusijas par to. Parāda, cik ārkārtīgi milzīgi šis, šī joma, piemēram, lietu internets, cik daudz privātums, šeit iesāca, cik lielā personāla uh, dati tajā ir iesaist. Tas ir milzīgs jautājums, un es priecājos, ka mums ir šeit komitejā deputāti, kas ar ekspertu zināšanām zina strādā pie šī jautājuma. Un eh, tiek izstrādāts atzinums par to, bet es uzskatu, ka šai komitejai vajadzētu strādāt pie šī jautājuma lietu interneta un jāraugās, kā šie lielie dati kādu atstāja ietekmi uz datu privātumu, un tas šis debats vēl tādā ļoti agrīnā stadijā. Fosakungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms, es uzskatu, ka vajadzētu pateikt, ka digitalizācija ir kaut kas, kas uh, mēs tikai sākam saprast to, ko tas nozīmē, vai Mums tikai tagad rodas sajūta, kas tas ir. Bet patiesībā mēs zinām, ka tas visu mainīs. Tādēļ es domāju, ka šeit attiecībā uz uh, lieliem datiem vajadzētu saskatīt tikai briesmas, ko tas rada atsevišķiem individiem, bet jāsaskata arī iespējas, ko ar uh, šiem uh, lieliem datiem var panākt. Dati šodien netiec tikai uz pamatiesībām, tas ir šodien jautājums arī par eh, ekonomiku, vērtību radīšanu, konkurenci, arī jautājums par drošību. Un eh, var teikt arī, ka tas ir arī veselības jautājums, jo to arī visu var veicināt un atbalstīt ar lielajiem datiem. Mēs uzsakām šo diskusiju un eh, mēs jau datu aizsardzības pamat regulā esam jau risinājuši. Un man ir tāda sajūta, ka datu aizsardzības pamatregula ar to vien nepietiek, ir vajadzīgs kaut kas papildus, lai iespējams radītu vieglāku piekļuvi tādiem datiem, kas mums eh, tad tā vispār kā nozīmē varētu virzīt uz priekšu. Dati, piemēram, sabiedrības interesēs dati, vispārējās interesēs, lai varbūt, piemēram, saprastu, kā labāk cīnīties pret kādu slimību, un tur arī nepieciešami personu dati. Un tikai šādā veidā tos vajadzētu izmantot, lai to vairs e, nevarētu sasaistīt šo konkrēto e, personu, ja tā to nebās, var iz, izvirzīt viņam labākus priekšlikumus. Lai, un tad viņu vajadzētu varēt atpazīt. Nevajag vienmēr saskatīt tikai slikto, ir arī labas lietas, ko ar to var panākt. Un tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu pietuvināties šim jautājumu lokam. Diskusija ar vien vairāk kļūst tāda, kādēļ atsevišķam individam vajadzētu paturēt kaut ko tikai savā rīcībā, ja to var dot arī sabiedrības rīcībā, tas dot kādu labu. Un tad šeit vajadzētu atrast labu līdzsvaru un ne tikai šeit vērsties pret lielajiem datiem un to visu nostopēt, bet panākt to, ka katrs cilvēks no tā var gūt labumu, bet vienlaikus netiek arī ierobežot savās pamatiesībās. Paldies! Paldies Faskungam. Jans Obriks lūdzu. Paldies par šo iniciatīvu, kas, protams, tas skar daudzu komiteju darbu, kas strādā pie lielo datu jautājuma. Gribētu teikt, ka varbūt eh, debašu laikā realitāte ir jau pavirzījusi krietni uz priekšu kas ir lielie dati, tas ir daudz vairāk nekā vienkārši paroli. Mēs šeit runājam patiešām par milzīgu datu daudzumu. Un ir pienācis laiks, es domāju, ka uzņēmēja darbība un inovācijas ir virzījušās uh, vairāk tādā virzienā, kur ir runa par vairāk viedu uh, datu procesēšanu, apstrādi. Mēs jau redzam, ka arvien vairāk datu nav tikai tāds pašmērķis, kādreiz ir pat labāk zināt, nu, uz ko jūs tieši raugāties par eh, to, kā akumulēt lietas. Tas šķiet, eh, ka tas eh, tiek ar vien vairāk uh, kritizēts, um, tas pat bieži vien vairs nav zinātniski. Es domāju, kas ir svarīgi, ka mēs, uh, mums vārdu tiešām mēs vajadzētu noteikt, par ko mēs šeit runājam. Mēs runājam par persondatiem. Domāju, kā datu aizsardzības pakot, mēs esam šeit panākuši daudz. Pat pirms tas ir sācis tikt ieviests. Es domāju, ka ir jau tās ļoti spēcīgs vēstījums. Un par šo noteikumu ieviešanu runājot un uh, par to, ko mēs esam tā izdarījuši attiecībos principiem un kā to vispār vērst tehniskajā praksē, piemēram, privātums, kā to visu veidot, kā attīstīt jaunas tehnoloģijas piemēram, kā anonimizēt vairāk informācijas. Un kā šeit nepieciešamiem to darīt attiecībā uz inovāciju. Mums ir jā, jāraukās datu aizsardzības principiem. Un domāju, katrs varēs piekrist par to, kā tiek apstrādāti personu dati, ka tas ir atkarīgs, protams, arī no līguma attiecībām, bet es domāju, ka nav nepieciešams šeit uh, aizkavēt inovācijas un jaunajiem noteikumiem, tiem vajadzēja būt mērķim. Tas ir, eh, ja šeit varētu būt runa par eh, anonimizētu un datu eh, lietošanu, kur varētu samazināt personāla datu identifikāciju. Domāju, tas ir svarīgs punkts. Nākamais, ko gribētu teikt, es gribētu teikt, ka mums ir nepieciešams fokusēties. Tas, ko teica arī Anna Gomeša uz uh, to, kā notiek šī diskriminācija un jārunā par iespēju, kā patērētāji nav spējīgi saprast, kas notiek pat tad, ja šeit uh, ir ieviesti viņu, uh, eh, iekļaut viņu personas dati. Tātad šeit ir jāsaprot, kāda veida loģika ir noteiktās algoritmos, kas sniedz eh, jaunu veidu produktus un tam līdzīgi jautājumi. Es domāju, ka šeit ir vienmēr jāstrādā uz tiem datu aizsardzības standartiem, kas mums jau eksistē, un jārada lielāku caurskatāmību un vairāku, lielāku pārskatāmību par tehnisko izmantošanu datu aizsardzības pasākumos, ir tīpaši runājot par lietu internetu un visām aplikācijām. Es domāju, runāt arī par uh, tiešsaistes uh, saturiem. Uh, Visā šajās regulējumos jau šie jautājumi ir izcināti. Es domāju, ka ir svarīgi šeit ņemt vērā ēti, ētikas garantijas attiecībā uz robežām, kas var būt uh, lielo datu analīzes subjekti. Ja mēs uh, atvērsim visu, būs iespēja analizēt visu, Lai sniegtu piemēru, es šeit um, atnācu no diskusijām, proti, vai, vai kaut kas, tas kaut kas tāds, par ko vajadzētu runāt. Kāda veida analīzēm vajadzētu atļaut uh, tikt veiktām, kāda veida robežas šeit ir, analizējot eh, jebkādu veidu informāciju. Varbūt, ka jānosaka noteiktas jomas, kur var analizēt datus tikai anonīmi. Jā, gribēju pievienot šo punktu, bet uh, ar lielu prieku gaidu nākamās diskusijas varbūt runāšu par konkrētiem citiem jautājumiem. Lies paldies, Tevens kundze, lūdzu. Dankjewel, voorzitter en collega's. Paldies, priekšsēdētāji. Mīļie kolēģi, runāšu īsi. Sīsnieks, paldies referentē par uh, pieeju šai diskusijai. Tā ir ļoti svarīga diskusija. Arī tādēļ, ka par to visu ir jādomā ļoti mierīgi, labi apsverot, ir jānovērtē robežas un riski Protams, ka mums uh, ir jāturpina stimulēt inovācijas, un mēs nedrīkstam izvirzīt šķēršļus. Lielie dati, protams, ir tāds visaptverošs jēdziens, kurā var iekļaut daudz ko. Datu aizsardzība ir svarīga un arī paliks svarīga man personīgi, bet arī manai politiskajai grupai. Šeit ir jāatrod labs līdzsvars starp datu aizsardzību no vienas puses un uh, iespējām uzņēmumiem no otras puses. Izvēlas arī sekojoši jautājums. Kur ir datu apstrādes robežas, arī kolēģis tikko to pieminēja. Cik tālu mēs drīkstam iet, apstrādāt datus, un kādus datus mums precīzi ir jāapstrādā personu datus, vai arī visu, ko ir iespējams apstrādāt. Arī svarīgs jautājums, kādus datus apstrādāt. Vai tiešām visu, ko iespējams saņēma, un kurš tad to pārbaudīs, kurš to pāraudzīs. Šīs debates arī ir svarīgas. Šajās debatēs, eh, protams, arī nozīme, ka nacionālajā valstī ir atbildība. Un arī lielie uzņēmumi kā Google, Amazon, Facebook un Twitter tām um, arī ir atbildības daļa. Es nezinu, vai jūs arī esat lasījuši par to, ka Facebook pirms kāda laiciņa ir uh, ieviesusi savu veidu cenzūru. Manuprāt, uh, tas nav savienojums ar uh, vārdu izteiksmes brīvību. Tas nozīmē, ka tiek saglabāti attiecīgi dati, bet kā vienlaikus var garantēt brīvu uh, izteiksmi, tas arī ir jāņem vērā lielo datu apstrādē. Tik tālu mans komentārs par šo jautājumu. Es palikšu šeit, kad norisināsies diskusijas, bet es priecājos arī par turpmāko sadarbību un arī turpmāko darbu. Kamiškundze, Jā, mums ir ļoti labs eh, pamats eh, jau radīts eh, tāda vispārīga datu aizsardzības jautājumā. Īpaši runājot par šo dokumentu, mēs jau esam mēģinājuši atrast veidu, kā noteikt noteikumu kopumu, kā aizsargāt privātumu šīs tiesības, kas būtu tehnoloģiski neitrāli, jo lielie dati, tā kā tāda metafora dators ne tikai rēķina, bet darīja daudz vairāk lietas. Bet tas ir un paliek dators. Protams, kā šeit runa par uh, milzīgu datu daudzim, bet arī par datu analīzi, par veidu, zināšanu veidu, kādā veidā veidojas zināšanas. Tā ir pilnīgi jauna pasaule, salīdzinām ar analogo pasauli. Tā ir digitāla pasaule, un tā ir ļoti atšķirīga. Mēs nevaram paredzēt, mēs neesam speciāli šajā jautājumā. Uh, bet mēs esam speciālisti pamattiesību jautājumos, cilvēktiesību jautājumos un par to, par ko cilvēki nobažījušies. Mums nevajadzētu tik daudz diskutēt par to, kā analizēt datus, bet vairāk par jautājumu, kāds ir rezultāts datu analīzēm un kā to var eh, izmantot, piemēram, kādu risku tas rada cilvēkiem. Un eh, mēs eh, jau vispārējā datu aizsardzības likumdošanas radījuši labu pamatu ir svarīgi diskutēt kopā par to. Protams, tie ir arī specifiski jautājumi, piemēram, lietu internets, eh, lielo datu analīze. Jā, šeit ir arī trūkumi, kas ir konstatējami datu aizsardzības regulā, kādas eh, iekļauj uzņēmumus, kā tas skar uzņēmē darbību. Un šeit jāraugās, kādas ir varas struktūras, un tas iekļauj arī ekonomikas struktūru, kā viņi varētu izmantot šos rezultātus. Un tas ir mūsu darbs, proti, kā aizsargāt cilvēkus šajā struktūrā. Nu, piemēram, ārstam ir vara pār pacientiem un tātad, ko darīt šo varas jautājumu. Un tas ir ļoti būtiski un svarīgi šeit virzīties pareizajā virzienā šeit eh, apvienot tehnoloģiskās diskusijas, jo tehnoloģiskās diskusijas eh, tam ir jābūt citur, nevis šeit parlamentā. Jā, paldies, Mariju. Gribētu pieminēt eh, vienu pēdējo jautājumu pirms atgriezīsimies, pirms dosim vārdu Annē Komešai. Gribēju tikai pateikt par šo ziņojumu mums nevajadzētu atkal izgudrot datu aizsardzības regulējumu, bet šeit jau ir ietvars, un es domāju, ka mūsu paša iniciatīvas ziņojums mums vajadzētu saglabāt šādu veidu struktūru, jo lietu interneta izklāsts, pie tā tiek strādāts. Un uh, runāja par šo atzinumu par paradigmas maiņu. Runājot par uh, lietu internetu. Uzņēmumi, kas ir strādā ar lieliem datiem, tas ir pavisam cits veids, kādā veidā tiek uh, izmantoti privātie dati. Un uh, tas, protams, attiec uz, uz individuiem daudz tālāk ejot nekā tikai tas, kas notiek uh, internetā. Un uh, cilvēki šeit, šeit ir pilnīgi pārdiņas mājiņa, pilnīgi cita, cita daudzuma, cita skala. Domāju, ka ir vērts paraudzīties uz to un paraudzīties, kāda, kādu ētiku, ētisko ietekmes atstāja šī paradigmas mājiņa arī uz iesaistiem uzņēmē, kas strādā šiem datiem, kas izmanto datus. uzņēmumu, kā piemēram Google. Es domāju, tas tiešām tās liels jautājums, un cilvēki tiešām raudzīsies uz šo ziņojumu un vērtēs to. Jā, vai ir vēl kāds, kurš uh, vēlas uh, izteikties? Tas tiešām būs interesanti mūsu pašu iniciatīvas ziņojums, kas izraisīs lielu interesi. Ja jūs vēlaties vēl teikt noslēgumu vārdus, jā, paldies, paldies par uh, jūsu komentāriem. Es piekrītu tam, ko teica Jans Albrechts un citi, kuri norādīja uz to, cik centrāli nozīme ir datu aizsardzības regulē. Jā, ir jāmēģina noteikt, kāda situācija mēs pašlaik esam, un datu aizsardzība runē par to, kā tiek ieviest datu aizsardzība, un mēs ieviešam galvenokārt to tādā veidā, ka uzņēmumā tas jau notiek. Mums ir jāmanās ar informāciju, mums ir jāpieņem politiska lēmumi, kas pamatojas uz uh, datu analīzi un uz datiem, ko uzņēmumu vāc. Mums ir jāsavieno visi šie jautājumi. Tas ir interesanti visiem operatoriem, raugoties uz vispārēju datu aizsardzības regulu. Jā, un to jau ir novērtējuši uzņēmumi, kas var garantēt drošību, orientāciju. Un tas ir izaicinājums, kā priekšā mēs esam. Tas jau notiek, jā, tā ir ļoti svarīga informācija. Varu tikai piemēt apdrošināšanas gadījumu tie, piemēram, atdrošināsies eh, piedāvātāji. Tur ir personas, eh, kuri vairs eh, nevar saņemt kredītu vai nevar noslēgt apdrošināšanu, jo informācija par viņiem parāda, ka viņiem varbūt ir kāda slimība. Vai, piemēram, šeit runājot par viedām pilsētām un tīkliem tajos dati, kurus uh, nosūta uzņēmumiem, piemēram, par eh, elektrības tīkliem. Tas ir svarīgi, arī tas, ko teica Marijus, ir runa arī par analīzi, proti, kas notiks ar šiem datiem. Tie, protams, ir arī instrumenti, kas nemaz nav tik neitrāli. Daži. No jauniem cilvēkiem, kas strādā Kalifornijā, par to ir izteikušies. Tas, protams, ir svarīgi arī drošības ziņā. Drošības jautājumu risināšanu, ja mēs domājam, piemēram, par kritiskajām infrastruktūrām, par nozīmīgajām infrastruktūrām, par to, kā tas kontrolē lielos datus par enerģijas tīkliem, viedajās pilsētās potenciāls ir milzīgs. Jā, es uh, mēģinu darīt visu iespējamo. Un uh, pateicos arī visiem, kas uh, izteica komentārus. Jā, paldies, uh, kolēģi. Tagad mēs varam pāriet pie 6. un 7. punkta par uh, datu apmaiņu attiecībā uz Dāniju. Šie punkti, kolēģi, ir saistīti ar ieviešanu dalībvalstīs, tā saucamē prīmas. Uh, regulēja prīmas dati. Un ir bijuši konsultācijas eh, par šiem jautājumiem ar padomi un parlamentu, un šeit ir atzinums eh, trīs mēnešu laikā, un eh, tas ir pieejams tikai angļu valodā, lai, nu, vienkāršot procedūru ar priekšsēdētāju kā ziņotāju, un padoms prezidentūra prezentēs šo jautājumu. Tagad došu jums vārdu, un atvainojos, bet lūkšu runāt ļoti īsi very brief because you're not here. That's fine. Um, so what are you doing now? Lūdzu. Okay, I feel rather foolish. Uh, mm, nedaudz. Muļķīgi šobrīd jūtos, grūti sap saprast šajā telpā, kurš tad ir atnācis, kurš nav. Labi, Es saprotu, un arī jūs zināsiet, ka 26. sākas balsojums. Nevēlamies to palaist garām. Uz 8. un 9. punktu šķiet vēl nevaram pāriet. Prezidentūras pārstāvis šķiet nav ieradušies. Vai kāds varbūt informēts, kur prezidentūra pazudusi? Uh, ah, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt skaidrošu, mēģināšu skaidrot par padomes īstenošanas lēmumu. Padomes īstenošanas lēmums par datu apmaiņu DNS datiem un pirkstu nospiedumiem. Dānija attiecīgā valsts ir īstenojusi vispārīgos noteikumus datus aizsardzības jomā, kas ir sastajā nodaļā. Lēmuma numurs 2008. 615 jē, jē, un tur atbilstoši prīmas lēmumam ir nepieciešams, tas ir nepieciešams priekšnosacījums, lai uzsāktu automatizēto informācijas apmaiņu, jo īpaši informācijas apmaiņu saistībā ar datu ar pirkstnospiedumiem. Un, uh, attiecīgi, padomas ģenerālsekretariāts 19. augustā šogad iesniedza īstenošanas lēmuma projektu parlamentam konsultācijām. Un tieši tādēļ arī m, mm, padome aicina parlamentu īstenot savas pilnvaras trīs mēnešu laikā, tīri paturot prātā to, ka nepieciešams stiprināt uh, pārobežu pol, uh, policijas sadarbību pret uh, tre, terorismu, pārobežu noziedzība. Tādēļ mm, mēs priecā, padomu priecātos, ja parlaments varētu pavisam drīz izstrādāt savu atzinumu, kas ļautu spērt pēdējo soli, lai padome varētu bez tālākas kavēšanās īstenot šo īstenošanas lēmumu. Paldies! Okay, thank you very much, and as I said earlier... Paldies! Kā jau minēju iepriekš, tad koordinātori jau ir lēmuši uh, skatīt šo jautājumu atbilstoši 50. pantam, vienkāršotā procedūra. Balsosim par ziņojumu projektu. Lielas paldies! 8. 9. punkts darba kārtībā. 8. punkts nolīgums par operatīvo un strateģisko sadarbību starp Ukrainu un Eiropolu. 9. punkts nolīgums par operatīvo un strateģisko sadarbību starp Grūziju un Eiropolu. Šī būs prez, prezentācija no Eiropola kopā ar prezidentūru. Kolēģi, šie punkti ir saistībā ar diviem piedāvātiem jauniem sadarbības nolīgumiem starp Eiropas uh, Savienību, tātad Eiropolu, Gruziju un Ukrainu. Uh, te tiek runāts arī par personu datu apmaiņu un tādēļ nepieciešams Lība komitejā ļoti rūpīgi izskatīt šo punktu. At, atgādināšu, ka šei, šī sadarbība vēl aizvien ir zem trešā pīlāra, tur padome ir uh, jāsniedz atzinums un padomos dod ierobežot laiku atzinumu izstrādēt. Tādēļ mums šeit jārīkojas pātrinātajā procedūrā. Kā jau daži kolēģi varbūt zināsiet, tad uh, 17. gada maijā šī situācija mainīsies, kad tā, sāks piemērot jauno Eiropolu regulu un visa sadarbības jautājuma tur um, sistēma mainīsies. Šobrīd gribētu dot vārdu prezidentūrai un Eiropola pārstāvim, lai viņi iepazīstina mūs ar šiem diviem nolīguma priekšlikumiem un kāda izstāsta, kādas tur operatīvās vajadzības prasības. Pēc tam deputātiem būs iespējas dot jautājumus, komentārus. Bērā kungs no padomas, no Slovākijas prezidentūras, un pēc tam uzklausīsim Eiropolu pārstāvu lūdzu. Bērā kungs. Priekšsēdētāji cienītie deputāti, liels paldies par to, ka devāt man iespēju uh, iepazīstināt jūs ar nolīgumu priekšlikumiem par operatīvo un strateģisko sadarbību starp Eiropolu un Ukrainu un Eiropolu Grūziju. Tā kā šis nav pirmais šāda tipa nolīgums, jūs jau visi pārzināsiet procedūru. Eiropols lūdz padomi apstiprināt operatīvā stratēģiskā nolīguma parakstīšanu ar trešo valsti. Uh, Un tur tātad tas tiek darīts ar padomas īstenošanas lēmumu palīdzību pēc tam, kad būs saņemts parlamenta uh, un arī valdes uh, lēmums, padome apstiprina īstenošanas lēmumu, kas ļauj tād Eiropolam parakstīt nolīgumu. Un par pašu nolīgumu runājot. Ukraina ir prioritāra partneru valsts, tā piedalās Eiropas kaimiņa attiecību politikā, austrumu partnerība arī, Un Eiropas Savienībai ar Ukrainu notiek uh, igada, igadēji samiti prezidentu līmenī. Un esošais sadarbības satvers mūsu attiecībās ir noteikts asociācijas nolīgumā, kas aizvietoja partnerības un sadarbības nolīgumu 2014. gadā. Asociācijas nolīgums ir jauns uh, solis mūsu uh, savstarpējās attiecībās. Uh, līguma attiecībās ar mērķi nodrošināt politisko asociāciju un ekonomisko integrāciju. Tur ir um, saist, tātad, uh, kopīgas saistības, kas balstīts uz kopējām vērtībām, demokrātijas, tiesiskuma ievērošanu, labiem pārvaldības principiem, cilvēktiesībām un pamati, pamatbrīvībām ir iekļauta arī šeit iekšējā drošība Šobrīd Eiropols un Ukraina sadarbojas balstoties uz strateģiska nolīguma, kas tika parakstīts Eiropas Savienības Ukrainas samita laikā 2009. gadā. Process operatīvās sadarbības nolīguma noslēgšanai uzsākās 2011. gadā un drīz pēc tam tika izstrādāta uzsākt arī datu aizsardzības eh, likumdošanas reforma. Grozījumi datu aizsardzības likumu pakotnē tika darbs pie tiem pabeigts 14. Uh, gada jūnijā un tie stājās spēkā 14. gada janvārī. Valde deva mandātu Eiropola direktoram uzsākt sarunas ar Ukrainu par operatīvā nolīguma noslēgšanu. Šis nolīgums ir nepieciešams arī tādēļ, ka nolīgums ir viens no priekšnosacījumiem līzu liberalizācijas rīcības plānā. Tālāk nolīgums starp Grūziju un Eiropolu arī tur balstāmies uz uh, kopējām vērtībām. Eiropas Savienība atbalsta mieru un stabilitāti Grūzijā, tā kā arī politisko ekonomisko reformu pakotni, kas ļautu nodrošināt uh, Uh, socioekonomisko izaugsmi. 2014. gada jūnijā Eiropas Savienība un Gruzija parakstīja asociācijas nolīgumu, kas stājās spēkā 2016. gada jūlijā. Tā mērķis ir uzsākt politiskas un ekonomiskas attiecības starp Eiropas Savienību un Grūziju. Pēc asociācijas nolīguma parakstīšanas ar Eiropas Savienību uh, Gruzija tādējādi ir uzņēmusies saistība demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību, pamatbrīvību jomās, kā arī laba, um, laba pārvaldība, tirgus ekonomika, ilgspējīga attīstība, un vēl jau vairāk šis nolīgums uzliek par pienākumu Gruzijai veikt ambiciozas reformas svarīgākajās jomās, kas būtu drošības politika, tirzniecības, ekonomiskā uh, at, atveseļošanās, uh, Un um, te ir jānodrošina arī sadarbība tieslietu iekšlietu jomā. Šis asociāts nolīgums pats par sevi ir Eiropas Savienības, Eiropas kaimiņu attiecību politikas rezultāts un ļoti svarīga daļa arī Eiropas ārpolitikā. Gruzija tur ir viena no 16 partnervalstīm. Ir jāveicina plašākās Eiropas Savienības un tās kaimiņu valstu izaugsmē, ilgtspējība un tā tālāk. 2016. gada jūnijā valde nāca klajā ar pozitīvu atzinumu padomes īstenošanas lēmumam, kas apstiprina šī nolīguma noslēgšanu. Nu, došu vārdu kolēģim no Eiropola lai arī viņš mums sniegtu operatīvos apsvērums, kādēļ būtu jāapstiprina, jāatbalsta ap šī nolīguma. Paldies. Thank you, Chairman. Yes, we would uh, like. Paldies, priekšsādētāji. Jā, vēlamies uh, padziļināt mūsu operatīvo sadarbību ar Ukrainu. Tā jau notiek strateģisko ievaru, kont ietvaru kontekstā, tādēļ šeit mēs runājam par dažādu veidu noziegumiem, ekonomiskie noziegumi, ar narkotikām saistīti noziegumi. Uh, un uh, dažas jomas, ko gribētu īpaši uz, izcelt. Viena no šīm jomām ir mol, mobilās organizētās uh, noziedzības grupas. Šobrīd tiek veikts vairākas izmeklēšanas, kur ir iesaistītas arī Ukrainas mobilās uh, uh, organizētās noziedzības grupas, tur ir transporta līdzekļu, uh, zakšana, kontrabanda, kabatzagļi un tā tālāk. Līdzšinējā sadarbība ar Gruziju šobrīd bija tikai ierobežota, tur bija nepersonas datu apmaiņa, bet, ja nu šis nolīgums stāsies spēkā, tad varēsim apmainīties ar uh, informāciju ne tikai par noziegumiem, bet arī par pašiem noziedzniekiem. Tālāk cilvēku tirzniecība arī šajā jomā gribētu sadarboties ar Ukrainu. Uh, jo Ukraina ir tranzītvalsts. Uh, uh sauszemes maršruti pāri Eiropas robežām, un atbilstoši mūsu informācijai arī Ukrainas valsts piedarīgie, kas nodarbojas kā migrantu kontrabandisti, pārvedot tos, nogadojot tos Eiropas Savienības dalību valstīs. Un visbeidzot, vēl kāds elements esam. Uh, ļoti veiksmīgi sadarbojušies un izmantojuši Ukrainas policijas sniegto informāciju par organizēto noziedzību kopumā. Esam identificējuši vairākas pārrobežu uh, ceļus uh, un saiknes starp uh, Eiropas Savienībā veiktām izmeklēšanām un Ukrainā. Veiktām izmeklēšanām tādēļ sagaidām ļoti labus un kvalitatīvus izlūkdatus. Par Grūziju runājot, arī tur mēs tieši uh, Um, tāpat gribētu stiprināt mūsu sadarbību ar Gruziju, balstoties uz šo operatīvo nolīgumu. Nu, piemēram, terorisms kā ļoti akti, aktuāla joma. Gruzija tiek izmantota kā uh, tranzīta valsts ārvalstu kaujiniekiem no Kaukāza reģiona un atbilstoši mūsu informācijai Čečena uh, ārvalstu kaujinieki dodas uz šo teritoriju, paņem nu caur Turciju vai Azerbaidžānu un Gruzijas iestādes grib dalīties ar, š, ar šiem cilvēkiem informācijā, dalīties um, šajā informācijā ar Eiropolu, un to varēs darīt tik līdz nolīgums būs spēkā. Kas attiec uz Grūziju, tad jā, protams, ir ļoti daudz jomu, kur mēs vēlamies sadarboties, ir kāda joma, ko gribētu īpaši izcelt, un tā ir cīņa, kopīga cīņa kopā ar Grūzijas tiesību sargājušām iestādēm, cīņa ar Grūzijas organizētās noziedzības grupām, kuras vada uh, Uh, visai tādas jau slavenas uh, noziedznieku aprindas, un viņi kontrolē ne tikai arī citu organizētās noziedzības grupu darbības, bet arī uh, paši tātad nodarbojas ar nar uh, narkotikām, cilvēku kontrabandu, izspiešanu, nu, visu, ko var iedomāties. Un vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm šobrīd ir problēmas ar šo, šīs organizētās uh, noziedzības darba grupas um, paveikto. Tā ir tas starptautisks pasākums, viņiem ir šādas saitas pat ar dalību, valstis, dalību valstīm, un tādēļ šajā jomā mēs ļoti cieši gribētu sadarboties ar Gruzijas kolēģiem. Paldies! Paldies! Gabriels Konze pirmā lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies priekšsēdētājiem. Es visu pirms vēlos pateikties komisijai un Eiropolu prastāvim. Uh, par šo strateģisko vienošanos prezentēšanu. Es interesēs vairāk par vienošanos starp Ukrainu un Eiropolu. Šis ir izšķirošais nolēgums, lai starp mūsu valstīm un kaimiņu valsti Mums interesē arī pretterorismu opcijas šajā vienošanās, tad arī apmaiņas iespējas eh, izglītošanas apmācības jomā un noziegumu novēršanas jomā. Runājot par eh, bezvīzu režīmu starp eh, Ukrainu un ES, es priecātos, ja mēs to izskatītu mm, vienošanās noslēdzošajā fāzē. Uh, uh, un uh, pēc iespējas ātrāk jāstājas spēkā uh, šim nolīgumam arī pretterorisma nolūkos. Man ir um, vairāk jautājumu, kāda ir garantēta finanšu līdzekļa, uh, lai vienošanās stātos spēkā, un kādi ir nepieciešami pasākumi, un vai tie tiek īstenoti, un vai šie pasākumi ir jau iestrādāti 2017. gada budžetā. Un runājot par strateģisko jomu, mēs par to jau runājam, bet kādi pasākumi ir plānoti, lai strateģiski tuvinātu Eiropas Savienību un Grūziju, kā arī Ukrainu uh, pret terorismu politikas mērķiem un uh, visam, kas saistīts ar uh, naudas atmazgāšanas apkarošanu. Tā. Paldies, tagad vārds Pītersena kungam, un tad, diemžēl, nevienam citam vārdu nedrošu, jo laika vairs nav daudz. Pītersena kungs, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu uzslavēt Eiropolu paveikto un arī mm, ieguldījumu šī, šai ļoti svarīgai aģentūrai, lai kopīgi varētu stiprināt mūsu reakcijas iespējas uh, cīnoties ar augstu līmeņa mm, organizēto noziedzību Eiropā. Uh, bet ja pašā laikā gribētu izmantot iespēju un atkārtot kādu problēmu ar procedūru saistībā ar šo nolīgumu noslēgšanu. Jaunā Eiropola regula stājas spēkā nākamgad. Tā parlamentam dos piešķirs ļoti būtisku uh, uzraudzības lomu attiecībā uz jauniem operatīviem nolīgumiem starp Eiropolu un trešajām valstīm. Uh, un daudzos gadījumos tas ir ļoti aktuāli, tīri paturot prātā politisko un cilvēku tiesību situāciju šajās trešajās valstīs. Jāsaka, mums šķiet nedaudz dīvaini, ka mūs ziņo par tik ļoti daudziem jauniem uh, sadarbības nolīgumiem, kad uh, pavisam drīz stāsies spēkā jaunie, jaunais nolīgums. Pamatjautājums būtu sekojošs. Kādēļ tā steidzamies? Mēs nesaprotam, kādēļ tā jāsteidzas Ja vien iespējams, mēs gribētu saņemt atbildi. Tas tāds jautājums pēc būtības. Esam gatavi konstruktīvi strādāt ar Eiropolu, arī ar padomi, bet, nu, lūdzu, tomēr varbūt respektēsim uh, trialogu sarunu rezultātu, kur bija noteikts, uh, tātad, kur mēs nonācām pie vienošanās par jauno Eiropolu regulu, kas nodrošina atklātu, atvērtu, godīgu, transparentu. Um, sarunu procesu nākotnē. Tādēļ priekšsēdētāju jautājums vēlreiz, kāda ir tās steidzamies. Paldies. Paldies, Pītersen kungs. Taisnība. Ir iemesls uzdot šo jautājumu. Un arī Gabrielas kundzes jautājumu par pamatiesībām. Došu vēlreiz vārdu prezidentūrai un Eiropolu kolēģiem. Jums būs iespēja atbildēt, lūdzu. Jā, došu vārdu Eiropolu kolēģim šīs jautājums vairāk tāda operatīva rakstura, un viņš varbūt labāk to skaidros. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums. Vai vajag papildus finanšu resursu īstenošanai? Kas attiec uz abiem nolīgumiem, tie pārsvarā to mērķis ir atvieglot operatīvās informācijas kanālus. Un naudiņa, kas ir nepieciešama īstenošanai, tad būs saistīta vismaz daļēji ar drošu līniju izveidi. Daži tūkstoši eiro būtu papildus biroja aprīkojumam, personāla datoru un tam līdzīgas lietas. Bet sadarbība balstoties uz esošo strateģisko nolīgumu, piemēram, kas ir ar Ukrainu, uh, tur jau tagad uh, nekādas investīcijas būtisks nebūs vairs nepieciešams. Un arī par Grūziju finanšu resursi, kas nepieciešami īstenošanai, nu, nav nekas milzīgs. Un šādā kontekstā arī mums šķiet, ka šīs ļoti svarīgās um, cilvēktirdzniecības, cilvēktirdzniecības un uh, naudas atmazgāšanas jautājumi, nu, un tā mēs varēsim tos risināt. Tālāk par jautājumiem par procedūru. Nu, tas ir politiska rakstura jautājums. Arī es piedalījos sarunās par Eiropolu regulu. Un no tagad vēlētos tikai atgādināt parlamenta deputātiem, ka, jā, protams, jaunā regula dos Eiropas parlamentam papildus iespējas politiskai uzraudzībai, bet to mēs vērtējam pozitīvi. Bet tajā pašā laikā tā neļaus vairs Eiropolam uh, slēgt pienācīgus starptautiskus nolīgumus. Tās ir tādas visai lielas pārmaiņas. Pienācīgi starptautiski nolīgumi ar trešajām valstīm. Tos tad slēgs Eiropas Savienība, ko pārstāvēs komisija. Nu re, šādā kontekstā mēs daļai varbūt zaudējam daļu savas operatīvās kapacitātes. Bet tajā pašā laikā tas nav iemesls, kādēļ tagad šodien priekšā uz galda trīs līguma priekšlikumi Iemesls drīzāk ir tāds, ka šīs sarunas turpinās ļoti jau ilgu laiku. Un vienkārši esam nonākuši līdz rezultātam. Ir pienācis brīdis noslēgt šo procesu. Process nav bijis īss, tur gandrīz divi gadi tā vidēji tajā tiek ieguldīti, un šis ir viens no pēdējiem mēnešiem, kad juridis, juridiski šo procesu varam noslēgt. Ceru, ka tā ir vienācīga atbildes jūsu jautājumiem. Paldies! Jā, manuprāt, atbildēt uz jautājumu. Es nezinu, vai deputāti gan būs apmierināti ar atbildēm, bet jebkurā gadījumā, nu, jā. Jebkurā gadījumā nāksies šķiet šīs debates uh, disku, turpināt, tad, kad uh, Gabriels kundze nāks klajā ar savu ziņojumu. Pītera kungs eh, uzdeva jautājumu, kas bija ļoti svarīgs, un arī Gabriels kundze noteikti, tad, kad iepazīstinās mūs ar savu ziņojumu projektu, tad uh, Turpināsim par to runāt. Jebkurā gadījumā paldies par mēģinājumu atbildēt. Paldies arī prezidentūras pārstāvjiem. Kolēģi, šķiet oktobra vidū atgriezīsimies pie šī jautājuma, tad, kad Gabriels Kundze atgriezīsies mūsu komitejā ar savu projektu. Paldies deputātiem par pacietību. Pēc minūtes ir 17.40 un jāķers pie balsošanas. Colleagues, we just have two simple votes. Kolēģi, mums ir divi vienkārši balsojumi. Ja jums nav kārtas, tad jūs arī varat man rādīt roku, kā jūs balsosiet. Tas nekas. Jā, ieņemiet vietas. Kolēģi, mums jūs vienmēr esat gatavs, bet ne visi tik gatavi kā jūs. Ieskaitot daudzus jūsu kolēģus, starp citu, paskatieties, paskatieties pa kreisi. Colleagues, if everyone is ready, if you... Kolēģi, ja visi gatavi, ja jums nav balsošanas kartes, lūdzu rādiet ar roku. Gēlus, eh, SND, eh, indikatori, Gabrielas kundze, jums nav kartiņas līdzi. Nu, tiešām, tā tiešām ir. Labi, nu, ko, ko, ko lai saku? Simboliski izmantojot roku. Celiet roku augšā Kiengi, Gabriels kundze. Balsos ar roku. Pārējie, nē, labi, tad pirmais priekšlikums, par ko balsosim, priekšlikums īstenošanas lēmumam, ko apstiprinām to, ka Eiropas policijas birojas ir valsts noslēdzis no līguma par strateģisko sadarbību starp Ķīnas Tautas Republikas sabiedriskās drošības ministri un Eiropolu. Mums nav grozējumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pār 6 pret 5 cilvēkiem atturoties. Lieliski. Apsveicam sevi ar tik lielisku rezultātu. Nā, nu, tagad nākamais, par ko tas bija, es īsti nezinu nu gan. To trešo valstu sarakstu izveida, kura pilsoņiem šķērsot dalību valstu ārējais robežas jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu izveida, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Um, proti runa te būtu par Ukrainu. Marija Gabriela ir referente. Mēs sāksim pirmo grozējumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm, septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Skatīsim citējums un uh, apsvērumus. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsojam par visu tekstu grozītā redakcijā. Sākam balsot. Beidzam balsot. 38 par 4 pret 1 atturoties. Pieņemts. Un tagad mums jābalso par starpjūstošu sarunu uzsākšanu un sarunu komandu sastāvu. Mēs balsām ar absolūtu vairākumu Lībai komitejas locekļiem, kas te šobrīd atrodas saskaņā noteikumu 732. Sākam balsot, beidzam balsot. 38 pār 5 pret neviens neturējās apsveic. Un lūk, te ir arī sarunu komandas sastāvs dokumentā. Lielas paldies referentiem, lielas paldies mūsu viesiem un uh, uh, kolēģiem, kas uzstājās. Un arī Ukrainas delegācijiem. Gabriels kundze, daži vārdi kolēģi, lūdzu, burtiski brītiņu. Uh, Jā, paldies, man trīs vārdi sakāmi. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem par atbalstu, ļoti uh, spēcīgu atbalstu. Šodien mēs raidām skaidru signālu, atbalstu signālu Ukrainas uh, kolēģiem un Ukrainas tautai. Uh, šis signāls stiprina mūsu partnerību. Es aicinu padomu pēc iespējas ātrāk sagatavot pozīciju. Uh, kas ļaus uzsākt eh, sarunas, eh, starpiestāžu sarunas, un mm, tiešām ceru, ka tas sāksies pēc iespējas ātrāk. Paldies! Thank you, Mrs. Gabriel, and I think you're... Paldies, Gabrielas kundze, jūsu pozīcija ir skaidra. Un uh, es ceru ļoti drīz dzirdēt no padomas. Un paldies vēlreiz Ukrainas delegācijai. sorry, colleagues, I have to do point 12, which... Atvainojiet, kolēģi, man mums vēl ir 12. punkts dažādi jautājumi. Nākamais uh, uh, sanāksmes datums ir 29. septembris, līdz ar to sēde tiek slēgta.